Godātie kolēģi, ierosinu visus ieņemt attiecīgi savas vietas un sāksim tūlīt pat darbu. Un jāsaka, darba priekšā mums vēl ir visai daudz. Sāksim ar 14. darbu kārtības punktu. Sākotnēji tas bija paredzēts vakardienas pēc vakaram bet, nu, ar dažādu saturisku iemeslu dēļ skatīsim to šodien. Un tas ir ziņojums par Eiropas solidaritātes korpusu un ēs jaunatnes stratēģiju. Tūlīt padošu vārdu mūsu referentam, kolēģim Mateo Lūģī Bianchi. To, ka gan saka, ka tas ir 15. darba kārtības punkts. Priekšādātāji, paldies! godātie klātesošie, tas ir man milzīgs gods, ka varu būt ar jums šodien un varu prezentēt šo ziņojumu. Tas jau ir sēde komisijā vienbalsīgi pieņemts. Un patiešām ceru, ka attiecīgi varēsim to pieņemt arī šeit plenārsēsijā grozījumu, saņemt par šo ziņojumu nav. Līdz ar to gribu teikt paldies reģionu komitējai par pausto atbalstu šim atzinumam. priekšlikums, kā jau tika teikts, attiec uz Eiropas solidaritātes korpusu un es jau stratēģijas priekšlikumu, ar ko nāk uz klajā Eiropas komisija. Un tas ietver tātad lūk tādu jaunu stratēģiju. Ar atzinumu šeit ieviešam arī zināmu vietēju raksturu dimensiju. Vēlos pārliecināties, piemēram, ka tiek izveidots atbilstīgas brīvprātīgas schēmas, un tās tiek īstenots tieši vietējā līmenī, iesaistot vietējās pašvaldības. Uh, Un tam vajadzētu būt vienam no kritērijiem. Tātad vietējo pašvaldību iesaistīšana būtu kritērijs šāda veida korpusa darbībai. Biju, bija man tā iespēja konsultēties arī ar Eiropas parlamentu, gatavojot šo atzinumu, un mēs nolēmām, ka patiešām šādas pašvaldību elements, jeb dimensija ir jāietver šajā atzinumā. Ir ārkārtīgi daudz jauniešu, kas vēlas iesaistīties un kas iesaistās brīvprātīgo darbā vietējā pašvaldību līmenī. Un pilnīgi noteikti šāda veida struktūras var palīdzēt cīnīties arī pret to, ka no nu, laukiem cilvēki aizplūst uz pilsētu. Tas ļoti labi iederas arī tālākajā ES jaunajā jaunatnes stratēģijā. Priecājamies, ka Eiropas komisija šeit dokumentā runā arī par tādu jaunatnes koordinātoru struktūru. Uh, Mm, šāda veida koordinatori, protams, nevarēs sazināties ar visiem reģioniem vienlaicīgi, un tāpēc domājam, ka mēs kā reģionu komiteja arī šeit varētu spēlēt zināmu lomu kopā ar šādu jaunatnes koordināšanas struktūru. Mēs varētu uzņemties pavisam nopietnu lomu un nodot informāciju tālāk par to, kas norisinās attiecībā uz jaunatnes politiku gan vietējām, gan reģionālām pašvaldībām. Tas nozīmētu arī jaunatnes dimensijas iestrādāšanu citās politikas jomās, kur, piemēram, vajadzīga pašvaldību un reģionu līmeņa iesaistīšana, valsts privātais sektors, dažādas sociālās vajadzības dažādās atšķirīgās teritorijās – Ja jaunieši tiks iesaistīti visos šajos procesos, tad tādā gadījumā viņi var kļūt arī par tādiem kā runas vīriem un runas sievām, paužot vietēju raksturu problēmas un um, šādā veidā parādot arī pašvaldību iesaistīšanos ja, šīm, ja šīs programmas vēlamies veidot kvalitatīvi, tad, protams, tam jā, jādomā par to efektivitāti, jādomā par sinerģiju, piemēram, ar dažādām sporta biedrībām vai organizācijām. Tāpat jāpārliecinās, ka izrādām solidaritāti dažādu kopienu kontekstā. Liels paldies! Vai ir kādi komentāri par dzirdēto? Ja nē, saka priekšādātājs, nu tad tādā gadījumā nonākam pie grozījumiem. Bet grozījumu nav, kā jau referents nu, ziņotājs nu pat teica, un tāpēc uzreiz ķeramies pie gala balsojuma. Kas ir par šo atzinumu? Kas ir pret? Kas saturas? Atzinums pieņems vienprātīgi. Liels paldies un apsveicam ziņotāju! Godātie kolēģi, nonākam tālāk pie 15. darbu kārtības punkta. Kaimiņu valstis un pasaule. Galvenais ziņotājs Hans Jansens. rapport. The floor is yours. Lūdzu, dod jums vārdu, ziņotāj kungs. Voorzitter, dank u wel. Paldies, priekšsēdētāji, darbie kolēģi. Tas ne, tā nevar būt nekāda nejaušība, ka mans ziņojums uh, tiek apspriests šorīt, um, kad mēs uh, pēc kāda laiciņa arī debatēsim par Brexit un uh, uzklausīsim Barņē kungu. Tā nav uh, nekāda nejaušība, jo iespējams, ka vienā brīdī mums vajadzēs ar apvienoto karalisti sadarboties kaimiņu valstu attiecību politikas ietvaros. Mēs tagad redzam, ka eh, daudzi apvienotajā karalistē sāk nožēlot šo lēmumu un varbūt, ka vienā brīdī apvienotā karaliste varētu kļūt arī par kandidātu valsti. Tas izklausās pēc joka, bet tā varētu kļūt par rūktu realitāti. Un es domāju, Mums ir arī īstais brīdis pārdomāt, kāda ir mūsu vieta globalizētajā pasaulē, un Eiropas Savienībai tagad ir darba pilnas rokas. Mans tēvs, kam ir 88 gadi, saka, ka uh, ārpus aiz durvīm tur paveras īstā pasaule un vietējais ir globāls un globāls kļūst par vietējo. Uh, Mums ir jāsaprot, kas tad ir mūsu kaimiņi, vai viņi ir mūsu kaimiņi, vai citu varu kaimiņi. Ja runājam par starptautisko politiku, mūsu kaimiņi un tuvējie kontinenti uh, ir. Uh, jāatbalsta, lai tie varētu attīstīties ekonomiski un sociāli tādā veidā, lai viņu iedzīvotāji nemeklētu palīdzību pie mūsu robežām, jo lūk, šeit it kā ir labāka dzīve budžeta komisija. E, tātad budžets ir pieaudzis šajā jomā par 30%. Mums ir jāuzdod jautājums, vai reģionālās un vietējās um, struktūras arī atrod e, savu vietu šajā budžetā, kas ir 132 miljārdu eiro apmērā. Tādēļ es šeit mēģinu uh, piedāvāt grozījumus regulai, nosakot konkrētas summas, ne tikai uh, sabiedrības vidusšķirai, kā to norāda komisija, bet uh, mūsu vietējām un reģionālajām struktūrām 500 miljonus eiro vajadzētu atvēlēt arī sadarbībai ar uh, vietējām uh, iestādēm trešajās valstīs un e, šis priekšlikums tika pārņemts. Es patiešām rēķinos, e, ka šis grozījums parlamentā tiks atbalstīts ar balsu vairākumu. Priekšsēdētāji, es arī savā ziņojumā esmu e, pievērsis uzmanību trim galvenajiem aspektiem, runājot par iespējamo migrācijas paktu ar ANO. Mēs visi apzināmies, kāda ir politiskā situācija Beļģijā un citās valstīs. Jautājums ir pietiekami jūtīgs. Nu, pieminēsim šeit Marakešu kaut vai. Es gribētu arī pasvītrot to, cik svarīgi ir sasniegt ilgspējīgas attīstības mērķus, ko nospraudusi ANO. To atkārtot nekad nav lieki. Un gribētu arī pieminēt, ka budžeta uzmetumā Eiropas attīstības fonda mērķi ir arī um, jāuzsver. Dārgie kolēģi, gribēju pateikties kolēģiem par viņu sadarbību ko viņi izrādīja, uh, radot šo eh, ziņojumu. Gribēju pateikties arī ekspertām, Jēsī Bostam, kas man ļoti lielu palīdzību sniedz. Un, eh, jā, šāds komandas darbs pasauli arī alaži padara jaukāku. Paldies! Paldies, Jansen kungs, kurš vēlas izteikties debatēs. Neredzu nevienu, kas vēlētos izteikties. Ja tomēr. Jā, es gribētu teikt paldies kolēģim Jansenim no sirds, saka Kurts kungs. Domāju, ka, ka komisijas priekšlikums ehm, nenu, nepietiekam novērtē vajadzību iesaistīt vietējo pašvaldību līmeni. Es domāju, ka ļoti labi, ka mēs šādā veidā līdzdarbojamies starptautiskā attīstības darbā. Ir taču arī kaut kādas kvotas noteikts gan Zviedrijā, gan Nīderlandē. Arī Vācija šobrīd ir sākusi mērķiecīgi iesaistīt pašvaldību līmeni. Tā tas, piemēram, ir manā, manas pilsētas gadījumā. Mēs sadarbojamies, piemēram, Palestīnu, Ukrainu, Moldovu, arī ar Turciju. Šāda veida attīstības projektos eh, to, tie tiek finansēti no, no valsts līdzekļiem, un tas, ka mm, tas, tas tiek atbalstīts, ir tikai un vienīgi pareizi. Mēlamies uzsvērt, ka šajās jomās uh, ir ļoti svarīgi uh, Um, iesaistīt eksperts, bet nevar gaidīt, ka pašvaldības to visu varēs līdzfinansēt. Es domāju, ka šai gadījumā programma interesi ir tik svarīgas, uh, ka tās būtu jāfinansē plašākā veidā, būtu jāpiedāvā attiecīgi, un, un tad šis darbs, kopējais attīstības darbs starp kopējo pašvaldības līmeni un attīstības projektiem varētu būt vienkārši izcils. Paldies! Lies paldies, saka priekšādātājs, paldies kolēģim! Nākamais runātājs ir Loja kungs. Paldies, priekšsēdētājs ziņotāja kungs. Ja mēs runājam par šo globālo migrācijas paktu un atsauci uz to, Tas mums rada zināmas raizes, te ir arī vēl joprojām eh, pārpratumi un ir arī vairākas Eiropas Savienības dalību valstis, kas šaubās par pakta pārņemšanu. Es gribēju pateikt, ka šis jautājums ir arī pārāk oportuns. Šeit ir atsauce uz jūsu ziņotāja grozījumu un ir minēts par iespēju, ir minēta iespējamā pieņemšana, uzņemšana. Es nezinu, vai vajadzētu paktu te pieminēt. Esmu tātad. Uh, Es, es šaubos par atsauci uz globālo migrācijas paktu. Lielas paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties? Nākamais runātājs Klēržona kunga priekšādātāji. Es vienkārši gribēju reaģēt uz to, kas nu pat tika teikts. Francijā šobrīd norisinās diskusijas sociālajos tīklos, kur tiek teica, ka miglāts, migrācijas pakts faktiski ir veids, kā eh, nu, pārdot Franciju Eiropu mm, pasaulē un ka tas nozīmē nekontrolētu migrāciju un tam līdzīgi. Un šobrīd visiem vajadzētu atcerēties, un arī šeit tieši tāpat, ka šis migrācijas pakts faktiski ir pakts ar rekomendācijām. Tam nav nekāda juridiska saistoša rakstura, un tas pilnībā respektē valstu suverenitāti migrācijas politikas jomā. Es vienkārši gribēju, lai lai tas viss būtu skaidrs. Un šī atsauce, ko mēs te ietveram uz, fa uz paktu, faktiski piedāvā tādu humānu vīziju, redzējumu uz migrācijas jomu kā tādu, vienlaikus pilnībā respektējot valstu suverenitāti un neredot nekādus jaunus ierobežojumus ES dalību valstīm. Tāpēc pretēji iepriekšrunātājiem, iepriekšējiem runātājiem es šo atsauci atbalstu. Liels paldies, turpina priekšādātājs. Jongman kungs. Ook wij hebben priekšsēdētāji, arī mēs kritiski vērtējām šo atzinumu un īpaši atsauci uz Marakešas paktu. Ziņotāja grozījuma redakcija gan mums ļoti patīk, viņš tur ir vienkārši tādu faktioloģisku informāciju sniedzis. Uh, Un mūsu uh, politiskajai grupai, zaļo grupai, uh, patiešām šķiet, uh, ka tas ir ļoti labs risinājums, un mums nekāda problēma, tas nerada nekādas problēmas. Paldies! Merci beaucoup! Lielas paldies! Vai ir vēl kāds, kas vēlas izteikties? Nē, šķiet, ka nē. Nu tad tādā gadījumā ķersimies pie grozījumiem. Pirmais ziņotāja grozījums aizstāja pirmo grozījumu, kas par pret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 Ierosinu blokā balsot par 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12 grozījumu. Šķiet, tas jau ir diezgan daudz, vai ne tā? Balsosim tātad par visiem šiem grozījumiem blokā, kas par? Pret? Pieņemts. Līdz ar to nonākam pie septītā grozījuma par? Pret? Noraidīts. Astotais um, tiek aizstāts ar eh, ziņotāju grozījumu par pret pieņemts. 11. ziņotāju grozījums, kas aizstāv 11. sākotnējo par pret pieņemts. 12. 12. jau bija blokā, vai ne tā? Lieliski, bet viss kārtībā. Gala balsojums par atzinumu par. Pret. Apturas. Atzinums ir pieņemts. Ar vienu, vienu cilvēku, kas atturējās. Apsveicam ziņotāju. Un liels paldies par paveikto darbu. Līdz ar to mēs nonākam tālāk pie atzinuma par Invest EU programmu. Un ziņotājs ir Konstantinus Agorastos. Hello, the floor is yours. Lūdzu, jums vārds. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι. Labrīt, godātie kolēģi. Programma Invest EU ir tas pamats, uz, kuru, uz kura vēlamies veidot nākotnes Eiropas Savienību. Te mēs nerunājam par tādu vienkāršu investīciju programmu, kas skars tikai un vienīgi ekonomistus, uzņēmumu vadītājus un ēs ierēģņus. Nē, InvestEU ir cita veida programma. Tā attieksies uz pilnīgi katru Eiropieti tas eh, sais, būs saistīts arī ar jaunām mātēm, kam vajadzīga bērnu aprūpe. Tas būs eh, tā attieksies arī uz pētniekiem, zinātniekiem, kas vēlas nākt klajā ar izgudrojumiem. Uh, kas vēlas veidot jaunus uzņēmumus. Invest EU attieksies uz tūkstošiem uzņēmumu, kas ir maziem vidēji uzņēmumu un kam ir nepieciešama piekļuva finansējumam, tā lai viņi varētu stāties pretim pasaules konkurencei. Šī programma attieksies arī uz slimniekiem, uz pacientiem, kas gaida jaunas zāles, jaunas terapijas veidus. Šī programma skars mūs pie visus visus, kas mēs dzīv, vēlamies dzīvot tīrā vidē ar modernām infrastruktūrām. Mēs eh, vēlamies būt radoši šai gadījumā un piedāvāt papildus eh, tādas priekšrocības iespējas mūsu bērniem, jaunajai paudzei. Eh, un tas, protams, attiec arī uz vairāk darbas, darba vietām. Nu, lūk, tāda šī investīvu tātad programma, un tas nozīmē, ko vairāk par skaitļiem, lai gan skaitļi arī ir nozīmīgi. Šīs programmas mērķis um, ir nodrošināt laiku no 2020. līdz 2027. gadam, piedāvājot investīcijas 650 miljonu eiro apmērā, radīt uh, miljonu darba vietas un palīdzēt tūkstošiem MVU. pateicoties investīciju, eh, Eiropas strateģisko investīciju fondam, jeb ESIF, ehm, kas savukārt arī runās par 500 miljardiem laikā līdz 2020. gadam, kā mēs zinām, tas, šī programma jau šobrīd darbojas. Tas mm, pusotra tūkstoša, pusotra miljonu darba vietu jau izveidotas Un jāsaka, šīs jaunās programmas ietvaros vēlamies būt vēl, in, vēl ambiciozāki. Pateicoties šai InvestEU programmai, šīs investīcijas varētu pieaugt līdz 100 miljardiem eiro un varētu radīt pat 2,5 miljonus jaunu darba vietu. Mēs jau esam guvuši pieredzi īstenojot ESIF un šī pieredze jāizmanto tālāk, protams, to attiecīgi pielāgojot apstākļiem. Un tieši tādā virzienā izstrādājam arī šīs mūsu reģionu komitejas atzinumu. Sistemātiski un padziļināti strādājām pie šī jautājuma. Mums bija dialogs ar Eiropas komisiju, ar Eiropas investīciju bankas pārstāvjiem. Tāpat arī tikāmies arī ar uzņēmējdarbības pārstāvjiem visā Eiropas Savienībā. Savā atzinumā runājam par to, ka ir ārkārtīgi svar, svarīgi, lai eh, ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija Eiropas Savienību kļūtu un paliktu par vienu no šīs programmas pamatmērķiem. Eiropas komisija lēš, ka 2021. gadā eh, Eiropas ekonomika būs atgriezusies pirms krīzes līmenī, un tieši tāpēc uzsvaru vēlamies likt uz tādām programmām, kas ir geogrāfiski līdzsvarotas, uh, mērtiecīgi pievēršoties tiem reģioniem, kam visus šos gadus investīcija ir trūcis. Mēs eh, vēlamies šo programmu īstenot ciešā sadarbībā ar reģionālām vietējām pašvaldībām, kā arī zan, eh, un reģionu komitejai būtu jābūt iespēja izteikties par to visu tā, lai mēs beigu beigās gūtu pēc iespējas labākus rezultātus, radītu priekšrocības, jaunas darba vietas, kas ļautu pratoties nevienlīdzībai šī programma būtu jāizteno ļoti strauji un pārliecinoši, bez lieka administratīva sloga programmas īstenošanas tēmas, protams, nedrīkst ietekmēt tāpat laikā lēmumu un rīcības kvalitāti. Invest EU ir instruments, kas būs tiešām tāds daudzšķaitņēns un ļaus radīt tālākas darba vietas, stabilas darba vietas, labi atalgotas darba vietas, tā lai spēcinātu uzņēmē darbības garu un palīdzētu tiem MVU, uh, kas eh, taču ir mūsu Eiropas ekonomikas zinājspēks. Tepat te paredzēts veidot dažādu veidu infrastruktūru sociālajā sektorā, nodarboties ar vidas aizsardzību, pretojoties klimata pārmaiņām un eh, vienlaikus domāt arī, piemēram, par sociālo pakalpojumu piedāvātājiem. Tas jāsaka, ir tāds eh, stāsts, kam vēsturiski ir bijuši panākumi. Ir jāpātrina arī digitālā konverģence un jāatbalsta pētniecība. Dāmas un kungi, Eiropa vienmēr ir bijusi, vismaz pēdējos gados, avangardā šai jomā, un tai tāpat laikā nākas sastapties ar citu konkurenci no citu valstu puses. Mēs nedrīkstam nerīkoties. Nedrīkstam arī prātoties progresam, nē, mums ir jākļūt, jākļūst par tālāku avangarda līderi tehnoloģiju jomā, novatorismu jomā, uzņēmē darbības gara īstenošanas jomā. Un tāpat mums jābūt arī avangardā vidas aizsardzības jomā un sociālās aizsardzības jomā. Mums jāspēj nodrošināt ļoti spēcīgas sociālās aizsardzības tīklus katram Eiropietam. Dāmas un kungi, nākotnes Eiropa. Nākotnes Eiropā būs vajadzīgi izgudrotāji un uh, rīcības spējīgi cilvēki. Un mums jānodrošina šīs pārmaiņas Eiropai. Lielas paldies! Tālāk vispārējās debatas sekos par šo jautājumu. Šķiet, ka neviens izteikties nevēlas. Nu, tādā gadījumā nonākam pie grozījumiem. Ierosinu blokā balsot par no 1. līdz 6. grozījumam par pret pieņemts. Tādā balss tāpat ierosina balsot blokā no 7, par 7 un 9 grozījumu par pret Balsosim elektroniski. Le vote est clos et... Beidzam balsot un grozījumi noraidīti. Tālāk ierosinu blokā balsot par 8, 10 un 11 grozījumu par pret pieņemts. Tālāk blokā par 12 un 13 grozījumu par pret pieņemts.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 Pieņemts. 19. par. Pret. Pieņemts. 20. par. Pret. Noraidīts. Tālāk balsosim gala balsojumā par atzinumu, kas ir pret, kas atturas. Atzinums pieņemts vienprātīgi. Apsveicam ziņotāju! un viņa darba komandu. Tagad atzinums par Eiropas reformu un stabilizācijas atbalstu. Ziņotāji ir Olga Zriena. Jums. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Ziņotājs kundze, jums vārds. Es jau beaucoup, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Šī Eiropas stabilizācijas un reforma atbalsta programma uh, ir eh, papildināta ar 25 miljoniem eiro. Mēs eh, ceram, ka to atbalstīs dalībvalsts, piešķirot tai prioritāru statusu visās uh, savās teritorijās. Uh, Mums ir jādomā par tādām reformām, kas tiek pārskatītas Eiropas pusgada ietvaros. Tur ir 22 miljārdi eiro, kas ir piešķirti visām dalību valstīm. Tas ir visai tāds tehniska atbalsta instruments, kas dalību valstīm ļaus veicināt administratīvo kapacitāti Uh, un uh, ļaus labāk īstenot struktūrālās reformas. Mēs uh, gribētu, es gribētu atzīmēt, ka 24 dalību valstīs varēja īstenot 440 projektus pēdējo gadu laikā, pateicoties tieši šīm programmām 0,4. 1,42 miljārdi eiro tika piešķirti iepriekšējā periodā. Mēs runājam vēl par 16 miljārdiem eiro, ar kuru palīdzību varēs sniegt administratīvu un tehnisku atbalstu arī uh, perifēriem reģioniem. Dargie kolēģi, šī ir programma, kas ir uh, ļoti efektīva un atbalsta, ar atbalsta funkciju. Priekšlikumi ir ļoti skaidri formulēti. Mēs esam arī iepazinušies ar subsidiaritātes principu, ar atbilstību tam, un ir jāņem vērā, kuras valstis varētu saņemt atbalstu tās kontekstā. Un, protams, tam ir jātiek saistītam ar Eiropas Savienības kompetencēm. Mēs uh, vēršamies pret uh, Eiropas finansējumu izmantošanu nekonkretizētām eh, struktūrētajām programmām, kurām arī nav ievērojamas Eiropas papildvērtības un kuras uh, neatiecas tiešā veidā uz Eiropas Savienības kompetencēm saskaņā ar līgumiem. Tātad tie rādītāji, uh, kas attiecas uz periodu no 21. līdz 27. gadam kohēzijas fonda ietvaros. Es šeit runāju par IKP uz vienu iedzīvotāju, jauniešu bezdarbu, klimata pārmaiņām, migrantu uzņemšanu un integrāciju. Visiem, visām šīm programmām vajadzētu tikt uh, finansētām uh, tā kā tas ir noteikts līgumos. Mums ir jānorāda, ka ir dalība valstis, kus, kurās ir uh, struktūrālās reformas nepieciešams vairāk, un bija dalība valstis, kuras arī veica reformas, lai iestātos eirozonā. un pārneses iespējas šeit tiek likvidētas. Mēs gribējām to uzsvērt, jo reformu atbalsta programma nav investīcija programma, tā kā piemēram ESIF programma. Šeit ir līdzfinansējuma iespējas 100% apmērā un varētu rasties tā sauktais crowding out risks ja pārneses, ja neizmanto to līdzekļu pārnese, tiktu saglabāta. Mēs vēlamies arī uh, uzsvērt saistību ar Eiropas pusgadu, kas varētu atvieglot programmēšanu un varētu arī veicināt konkurētspēju. Tāpat vēlamies, lai vietējās un reģionālās struktūras varētu maksimāli uzlabot pilsētu un reģionu administratīvo kapacitāti, jo mēs konstatējam, eh, ka, ir šī, ka tā ir viena no šī instrumenta vājajām vietām. Protams, jāņem vērā arī mūsu komitejas intereses un vajadzības. Jādomā par tādu instrumentu, kas eh, vislabāk atbilst vajadzībām tieši reģionu līmenī. Uh, Vēlējos pateikties kolēģiem par izcilo sadarbību un mēs izcili sadarbojāmies arī ar parlamenta kolēģiem Gardies Zabalkundzi un Martikal kundzi šajā kontekstā. Viņas ļoti uzmanīgi ieklausījās mūsu lūgumos un pateicoties šīm parlamenta kolēģiem, mēs varējām pie teksta strādāt ļoti raiti. bija iespēja arī tikties ar ekonomikas un sociālo lietu komitejas pārstāvjiem. Arī tur sadarbība izvērtās ļoti auglīga. Viņi ieklausījās tajās vajadzībās, kas ir ļoti aktuālas vietējām un reģionālajām struktūrām. Mēs uh, redzējām, ka šāda vēlme panākt saskaņotību ir uh, klātesoša arī citās institūcijās. Liels paldies arī sekretariātam. Uh, un Elodijai Deklerkai, kas ir mana eksperte, jo bez viņas šo darbu es nebūtu varējis paveikt. Paldies! Paldies, kurš vēlas izteikties? Nē. Neredzu, ka kāds zālē lūgtu vārdu. Tad balsosim par grozījumiem. Piedāvāšu balstot, balsot blokā no 1 līdz 3 grozījumam, kas par, pret, pieņemti. Otrais grozījums par pret noraidīts. Piedāvāju par 4. un 7. balsot kopā par pret pieņemti. Piektais grozījums, tad atkrīt sastais, kas par pret pret, noraidīts. Sestais, kas par, pret, pieņemts. Astotais par. Ja to pieņēmis, tad eh, atkritīs devītais. Kas par astoto? Pret. Pieņemts. Desmitais, kas par. Pret. Noraidīts. Balsojam tagad par visu grozīto atzinumu, kas par pret atturas pieņemts ar lielu balsu pārsvaru. Un uh, sveicieni ziņotājai ar visu viņas komandu. Tagad paplašināšanās tiesību aktu kopums kuru mums prezentēs Franko Jakobs, ziņotājs. Merci. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Ziņotāj kungs, jums vārds. Grazie, eh, presidente. Innanzitutto. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju pateikties sekretariātam par izrādīto atbalstu ziņojumu tapšanas laikā. Gribēju pateikties savam ekspertam un arī visām struktūrām, institūcijām, Eiropas komisijai, Bulgārijas, Austrijas prezidentūrām, kā arī iespējamo kandidātu valstu un jau esošo kandidātu valstu vēstniecībām. Uh, reģionālās sadarbības organizācijām, vietējām un reģionālajām pašpārvaldes institūcijām. Gribēju pateikties patiesībā jebkuram, kurš piedalījās ziņojuma tapšanā. Mēs visu laiku, mums nācās ziņojumu papildināt un grozīt, jo, protams, dzīvo nestāv uz vietas un pārmaiņas notika burtiski dienu. 22. jūnijā mm, tika publicēti padomes secinājumi par sarunu uzsākšanu ar bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju un Albāniju. Un nākamgad jau sarunas varētu sākties, un tika panākt arī vēsturiska vienošanās, tika strādāts pie šīs vēsturiskās vienošanās starp Maķedoniju un Grieķiju. Pat ja referendumu Maķedonijā, bijušajā Dienvidslāvijas republikā Maķedonijā, aptumšoja valdošo struktūru izturēšanās. Situācija Turcijā nav uzskatāma par normālu, un Bosnijā, Hercegovinā notiekošais arī neliekas tā īsti pārliecinoši, lai šī valsts nostātos pilnībā uz demokratizācijas un stabilitātes ceļa. Eh, Siveks komitejā mums bija diskusijas, bija viedokļu apmaiņa ar vairākiem kolēģiem, un mēs varējām galu galā eh, arī izstrādāt vairākus grozījumus. Paplašināšanās programma joprojām Eiropas Savienībā ir aktuāla, cilvēktiesības, demokrātija, tiesiskums, tie joprojām ir neatņemami uh, mērķi, kas ir jāsasniedz, lai šis process varētu tikt uzsākts. Ir nepieciešams atbalsts šīm valstīm, lai tās varētu pēc iespējas labāk veikt reformas. Mēs arī uzsveram, kādu lomu šeit var spēlēt vietējās un reģionālās iestādes. Esam to uzsvēruši vairāk kārt. Ir eh, izveidots arī darba grupas, kas eh, kontaktējas ar kandidātu valstīm un potenciālajām kandidātu valstīm. Mums ir eh, bijušas arī vairākas tikšanās ar dalību valstu struktūrām pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, un paplašināšanās ir tāds process, kam ir jānāk par labu gan kopienām, gan individiem, lai cilvēki apzinātos, ko nozīmē būt Eiropietim, ka tas nav kaut kāds institucionāls solis, nē. Tas ir kas tāds, ko cilvēkam ir jāizjūt ikdienā, viņam ir jāizjūt piesaista šim projektam. Mēs mudinām komisiju arī spēcināt vairākus tiešās sadarbības instrumentus, lai tos varētu izveidot tiešā veidā vietējās un reģionālās struktūras. Ir vairākas jomas, kurās ir jāgarantē pilnīga vietējo iestāžu iesaiste. Programmu plānošana ir jāveido tā, lai varētu jā, veidot jaunas kapacitātes, piemēram, arī uh, izglītības un zināšanu jomā, lai varētu mainīties ar pārauku praksi gan administratīvās, gan arī uh, cita veida struktūras. Paplašanāšanās piedāvā iespējas. Ar gandarījumu secinājām, ka Serbijā ir panākts progress arī uh, administrējot uh, vairākas um, migrācijas programmas. Ir jābūt arī sadarbībai kultūras uh, jomā, kopīgi aizsargājot kultūras mantojumu. Ir jābūt kopīgām vērtībām. Rietumbalkāni. Balkāni Tur ir eh, gan labās lietas, pozitīvais, ko varētu uzsvērt katras valsts sakarā, gan eh, nevajadzētu arī kautrēties no kritikas paušanas. Mums ir jāmēģina varbūt arī kliedēt pesimisms un tādas šaubas, kas tiek eh, minētas paplašināšanās sakarā dažās Rietumbalkānu valstīs. Tagad par Turciju. Turcija tomēr ir um, pagājusi malā no šīs tācīņas, kas ved uz Eiropas Savienību. Tā ir uzgriezusi muguru šai iestājas, um, šim iestājas procesam. Un ārkārtas stāvoklis ir jautājums, kas ir um, jāatrisina nekavējoties. Ir jārunā arī par iekšējo drošību šajā valstī. Refer ziņotājs tiek pārtraukts. Vēl tikai daži vārdi par Serbiju. Esam redzējuši patiešām uh, lielu progresu vietēju un reģionālo iestāžu iesaistē kopīgajā darbā. Paldies, kas vēlas uzstāties, neredzu nevienu kolēģi. Tad balsosim par grozījumiem. Pirmais grozījums, kas par pret pieņemts. Otrais, kas par pret noraidīts. Trešais referenta grozījums, kas par pret pieņemts. Ceturtais ziņotāja grozījums, kas sākotnēji ceturto aizstāja par pret pieņemts. Piektais, kas par pret noraidīts. Sēstais grozījums, kas par pret noraidīts. Piedāvāju balsot no 7. līdz 11. blokā par pret pieņemti. Tagad balsojam par visgrozīto atzinumu par pret atturas atzinums pieņemts vienbalsīgi. Gribēju uzslavēt ziņotāju un viņa komandu. Tagad Žan-Luk Van Rās ziņojums par nodokļiem digitālajā ekonomikā. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Dārgais ziņotāj, kungs, jums vārds. Merci, monsieur le président. Dārgais priekšsēdētāji, kungs, es īsi eh, pastāstīšu eh, par eh, šo atzinumu. Izskatās, ka vairākos uzņēmumos, kas ir aktīvi digitālajā jomā, eh, tiek maksāts eh, ļoti maz nodokļu. Un tas, protams, eh, rada tādu negodīgu konkurenci citiem MVU, kas Eiropā maksā krietni augstākus nodokļus. Mēs runājam par uzņēmumiem, kas darbojas digitālajā ekonomikā, Tie izstrādā īpaša veida produktus un pakalpojumus uh, tieši digitālajā plāksnē, un Eiropā mm, uh, vajadzētu ieviest uh, konkrētus tādus harmonizējušus pasākumus, jo šeit nodokļu maksāšanas sistēmas ir ļoti atšķirīgas. Mums vajadzētu domāt par šādu jauno digitālo uzņēmumu nodokļu harmonizāciju. jādomā par harmonizāciju, lai katra valsts neieviestu atšķirīgus nodokļus digitālajā jomā. Esmu arī sagatavojis vairākus grozījumus, protams, ir jāizvairās no dubultas nodokļu maksāšanas un piemērojuma jomai jātiek saskaņotai, protams, ar šo uzņēmumu um, darbību. ir jāsaprot, ka ir digitāli uzņēmumi, kas strādā ar zaudējumiem, bet eh, savukārt eh, citos uzņēmumos ir ļoti liela pēļņa. Kas tad ir īpaši eh, tāds raksturīgs tieši šādiem nodokļiem? Mums ir jādomā arī par šo uzņēmumu darbības veidu, ka tas ir kas īpašs, tas ir jauns. Uh, un patērētāji, piemēram, arī maksā nodokļus par šiem produktiem. Mums vajadzētu modernizēt eh, spēkā esošos pasākumus. Mums ir jārunā par eh, eh, attiecīgiem uzņēmumiem, par to lielumu, par uh, peļņas daudzumu un, uh, protams, pārāk mazus uzņēmumus, kas uh, nevajadz, negūst pārāk lielu peļņu digitālajā pasaulē, nevajadzētu aplikt ar milzīgiem nodokļiem. Es domāju, ka šāda nodokļu harmonizācija šajā jomā liels problēmas uh, neradītu, bet uh, un labās ziņas ir arī tādas, ka 2020. gadā šeit varētu izveidot arī tādu globālu pieeju. ESAO ir arī uh, ļoti daudz darījusi, lai vērstos pret uh, nodokļu nemaksāšanu, un mēs ceram, ka ASV arī varēs sadarboties šajā jomā un tiks izstrādāti patiešām saistoši noteikumi digitālās nodokļu politikas jomā. Kādus risinājumus mēs paredzam Eiropā? 2020. gadā vai vēlākais 2021. gadā šie pasākumi varētu sākt jau darboties pateicoties uh, Uh, nolīgumiem ESO ietvarā. Es uzskatu, ka šī ir patiešām laba iniciatīva. Mēs runājam nevien par nodokļu harmonizāciju, bet arī par to, ka katrs, kas gūst peļņu un uh, arī ieņem liels līdzekļus, uh, samaksā atbilstošus nodokļus. Austrijas prezidentūra teica, ka vajadzētu arī parūpēties par īstermiņa risinājumiem, ko viņi varētu ieviest jau savas prezidentūras laikā. Un Eiropas parlamentā pagājuši nedēļa arī šis ziņojums tika pieņemts. Es lūgtu jūs arī pieņemt šo atzinumu, ņemot vērā manus, manis paustos argumentus. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Paldies, ka jūs tik disciplinēti ievērojāt sev atvēlēto laiku. Tas gan nenotiek bieži. Kurš vēlas tagad debatēs runāt? Neredzu nevienu kolēģi, kas vēlētos to darīt. Tad sāksim balsot. Piedāvāju balstot par pirmo un otro ziņotāja grozījumu kopā, ja tie tiks pieņemti, tad uh, atkritīs pirmais, otrais un ceturtais grozījums, kas par pirmo otro referents grozījumu pret grozījumi pieņemti. Trešais grozījums par pret Trešais. Nobalsosim elektroniski, nebija īsti skaidrs. Sākam balsot. No. Le vote est clos. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Piektais grozījums par pret pieņemts sastais par pret pieņemts Tagad par visu atzinumu, kas par pret atturas. Atzinums pieņemts. Sveicu ziņotāju kungu. Tas tika pieņemts ar pārliecinošu vairākumu. Paldies jums par visu ieguldīto darbu. Nākamais darba kārtības punkts.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 Priekšsēdētāji kungs, mani kolēģi, dāmas un kungi, man tiešām prieks, ka var jums prezentēt manu eh, atzinumu projektu par rīcības plānu ilgspējīgas izaugsmas finansēšanai. Šeit iekļautās iniciatīvas ir daļa no kopējas eh, paketes, lai sasniegtu eh, mērķus, ko Eiropas Savienība ir izvirzījusi klimata un ilgspējas attīstības jomā. Eksperti nesen konstatēja, ka ir sagaidāms globāla temperatūras pieaugums par 3,2 grādiem. Siltumnīca efekta gāzu apmērs ir tik liels kā nekad agrāk, un Parīzē panāktā vienošanās par diviem grādiem netiks sasniegtā. Runa ir par 1,5 eh, grādu sasniegšanu, un sekas jau šobrīd ir uh, Eh, pamanāmas. Mēs eh, redzam, cik strauji kūst ledāji. Tas skar visus reģionus. Līdz ar to ir nepieciešams eh, veikt pasākumus, lai mm, finansētu ilgspējīgu izaugsmi. Viens no Eiropas komisijas identificētajiem veidiem ir veikt pārmaiņas finanšu sistēmā. Saskaņā ar 2016. gada paziņojumu komisija vēlas e, veicināt ANO programmas 2030. gadam īstenošanu, lai ņemtu vērā arī ilgspējīgas attīstības mērķus. Šajā atzinumā šie centieni tiek atbalstīti Finanšu sektors un privāti investori ir jāiesaista eh, klimata mērķu un ilgspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, lai eh, samazinātu trūkstošos investīciju līdzekļus. Ir līdz ar to nepieciešams arī eh, izmantot finanšu produktus ar īpašu uzsvaru uz ilgspējīgu attīstību. Runa ir arī par ekoloģiskiem, sociāliem un pārvaldības faktoriem, uh, ņemot vērā tos tieši investīciju un investīciju konsultāciju procesā. Tāpat ir arī jātiek galā ar finansiāliem riskiem, kas izriet no šiem izaicinājumiem, kas saistīti ar klimatu pārmaiņām. Jau šobrīd eh, tas apdraud, klimat, eh, apdraud finanšu stabilitāti. Arī kapitāla tirgus savienības kontekstā tas ir jāņem vērā. Rīcības plāns kā pamatā paredz speciālu klasifikācijas sistēmu. 19. gada pavasarī komisija nāks klajā ar katalogu ilgspējīgai finansēšanai. Līdz ar to būs jāpanāk vienošanās par to, kāda finansēšanas veidi ir ilgspējīgi, kas veidos pamatu citiem uh, pasākumiem saistībā ar standartu noteikšanu un marķējumu. Pēc tam jau sekos citi pasākumi vides un sociālajā jomā. Protams, ka nepietiek ar eh, tikai un vienīgi šiem pasākumiem, jo ilgspējība, manuprāt, ir kaut kas vairāk kā tikai zaļa rīcība. Ir nepieciešams eh, izvairīties no tā, ka šie aspekti tiek izspēlēti viens pret otru. Ilgspējība ir horizontāla prasība, kas sasaistās ar ANO ilgspējīgas attīstības mērķiem. Tur ir jāņem vērā e, visi aspekti, lai e, neapdraudētu nākošās paudzes ir nepieciešams veidot arī banku sektora darbību ilgspējīgā veidā. Mēs atbalstam komisijas darbību šai jomā. Ir jāizvairās no kropļojumiem tirgū. Tāpat starptautiski pieaug atbalsts arī e, ziļa, e, zaļajiem ieguldījumiem. Šādi produkti tik tiešām e, būs atbalstāmi un viņiem ir arī jābūt vidē draudzīgiem un tad šie produkti tiks aktīvi pieprasīti un arī izmantoti. Un līdz ar to e, pieaugs arī lielāka izpratne un atbildība. Līdz šim lietotie etaloni ir vērsti uz līdzinējo divu e, grādu mērķu sasniegšanu. Un cilvēki varētu arī izvēlēties, ko viņi ir gatavi atbalstīt ar saviem naudas līdzekļiem. Paldies! Liels paldies! Sākam vispārējās debatas un vārdu lūgusi Martineses kundze. Disculpe, senor presidente, senor. Paldies, priekšsarētāji kungs. Vēlos norādīt, ka vietējām pašvaldībām ir ļoti svarīga loma ilgspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā. Šīs politiskās saistības ir jāatbalsta ar juridiskiem instrumentiem, kas ļautu mums izvērtēt investīciju ilgspējību. Eiropas komisijas ierosinātais regulējums, manuprāt, ir labs sākums, bet tik tiešām tas skar galvenokārt vides aspektus, zaļos aspektus, ko pieminēja ziņotājs. Manuprāt, ir palaisti garām sociālie elementi, izglītība, sociālā politika, nodarbinātība, kas ir ļoti svarīgi aspekti, ja vēlamies sasniegt ilgspējīgas attīstības mērķus. Protams, reģionālajām varas iestādēm ir savas pilnvaras un atbildība, lai veiktu investīcijas infrastruktūrā, ūdensaimniecībā, telekomunikāciju jomā bet mēs daudz līdzekļus citu starpā tērējam arī nodarbinātības politikā, sociālajā politikā, izglītībā, veselības aprūpē. Tā kā ja mēs tiešām eh, vēlamies eh, īstenot ilgspējas attīstības mērķus, mums jāņem vērā arī šie aspekti. Protams, ka ir arī indikātori jāizvērā, jāizvērtē, tiem ir jābūt kopīgiem, kurus piemēro visas valstis, ne tikai Eiropas Savienības dalību valstis ir jāveic izvērtējums tam, cik e, investīcijas ir efektīvas. Mums ir jābūt arī skaidram priekšstatam, ko nozīmē investīciju ilgspējība. Tam ir jābūt konkrētai nozīmē. Paldies! Paldies! Kristofs Rujons, lūdzu. Paldies! Es vēlējos uzteikt ziņotāju par veikto darbu. Un patiešām mums ir jāatrod risinājumi, lai uzlabotu gan cilvēku pirktspēju, gan arī to savienotu ar uh, klimata aizsardzības mērķiem. Ir jādomā par ilgspējīgām investīcijām, ilgspējīgu attīstību, lai mēs varētu uh, novērst šo katastrofu. Un, protams, ir jādomā arī par labāku publisko līdzekļu izmantojumu, lai varētu šādus projektus finansēt. Uh, Mēs nevaram visu laiku uzturēt tādu mākslīgu komu, uh, ņemo, mākslīgā komā šo tautsaimniecību, kas ir uzcelta pateicoties fosilējam kurinājumam. Mēs nevaram pieļaut planētas izpostīšanu. Mums ir jāatrod risinājumi, kas uh, būtu derīgi arī tiem uh, iedzīvotājiem, kam ir grūti savēl galus kopā mēneša beigās. Paldies! Neredzu, ka kāds cits vēl vēlētos runāt. Tādēļ varam tagad tas balsot. Es piedāvātu balsot par pirmo un trešo kopā. Kas par? Pret. Pieņemti. Otrais grozījums par. Pret. Pieņemts. Ceturtais par. Pret. Pieņemts.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 pieņemts. Tagad par visu grozīto atzinumu, kas par pret atturas atzinums pieņemts vienbalsīgi. Bravo ziņotājam un viņa darbiniekiem. Nous en venons maintenant à l'avis. Tagad atzinums par modeļiem vietējai līdzatbildībai enerģētikas jomā un vietējo energo kopienu lomu enerģētikas pārkārtošanā Eiropā. Tas ir pašiniciatīvas atzinums, un to mums prezentēs ziņotāja Marijāna Gāju. Vous avez la parole, madame la rapporteure. Ziņotājs kundze, jums vārds. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, stimați colegi. Paldies, priekšsēdētāji. Godātie kolēģi, vēlos jums pateikties par to, ka man ir šī iespēja prezentēt jums savu atzinumu. Šodien mēs esam šeit, Eiropas parlamentā, un šobrīd Rumānija atzīmē savu simgadi. Tieši tādēļ mēs, vietējo pašvaldību pārstāvi, kas ir ievēlēti uz noteiktu laiku savos amatos, mēs nākam jūsu priekšā, lai prezentētu jums atzinumu, atzinumu par to, cik svarīgi ir uzlabot mūsu pārstāvēto iedzīvotāju labklājību, veicināt nacionālo ekonomiku, konkurētspēju, kas būs iespējams, ja eh, tiks uzlabot situācija enerģētikas jomā. Vietējās energo kopienas nodrošinās eh, efektīvu veidu, kā pārvaldīt enerģētikas jautājumus, ražojot un arī patērējot elektrību. To ir iespējams eh, izdarīt izmantojot pašu uz vietas iegūstamus energoresursus. Vietējās pašvaldības varēs papildināt Nacionālās un Eiropas Savienības politikas, pieņemot papildu mērķus saistībā ar to, ko vietējās energo kopienas var sniegt enerģētikas nozarei. Daudzas pilsētas jau ir pievienojušās mēru paktam, kuru, kuru ietvaros ir eh, enerģetikas un klimata jomā eh, veikti daudzi pasākumi. Šeit tiek apskatīti arī galvenie mērķi un vienlaicīgi arī ierobežojumi, ar ko saskaras pašvaldība šajā jomā, un kā mums vajadzētu politiski sevi pozicionēt, lai veicinātu vietējo energo kopienu darbību Es tādēļ vēlētos pateikties Envi komisijai par eh, pausto interesi attiecībā uz šo atzinumu visa atzinuma sagatavošanas laikā. Tāpat arī tad, kad eh, tā tika pieņemta eh, vidas komitejā. Paldies NS sekretariātam un paldies arī koordinatoriem. Vienlaicīgi ir svarīgi arī atzīmēt, ka esmu Eh, likusi īpašu uzsvaru atzinumā uz to, ka pašvaldībām ir dažādi veidi, kā tās var izvēlēties strādāt. Piemēram, veidojot partnerības, veidojot eh, kooperatīvus, eh, ierobežotas atbildības uzņēmumus. Jebkurš no šiem līdzekļiem var tikt izmantots vietējās kopienas labā tā tik tiešām ir, ka vietējās kopienas projekti ir veids, kā izmantot vietējos resursus, veidot sociālo kapitālu, respektīvi radīt darba vietas, um, radīt arī peļņu, vienlaicīgi arī cīnoties ar energonabadzību. Tieši tādēļ vietējās energo kopienas ir saistītas ar ar enerģētikas demokrātijas koncepciju. Enerģētikas demokrātija ir process, kas ir svarīgs um, process enerģētikas jomā. Pozitīvas, um, pozitīvs uzsvars, ņemot vērā vides aspektus un sociālus aspektus. Tīra vide mums ir nepieciešama visiem, bet jo īpaši bērniem, kuri ir mūsu nākotne. Ir jāiesaista aizvien lielāks eh, iedzīvotāju skaits ilgspējīgas eh, enerģētikas eh, jomā un ilgspējīgas enerģijas ražošanā tieši. To tad atbalstīs arī sabiedrība kopumā. Dažas Kopienas atsevišķās dalību valstīs jau to ir spējušas pierādīt ar savu piemēru. Viņi kalpo kā labas prakses piemēri. Austrijā, piemēram, NV komiteja redzēja uz vietas, cik daudz ieguvumu eh, dod šāds projekts. Vietējā pašvaldība spēja ietaupīt e, ievērojumus līdzekļus, kurus vēlāk var īstenot infras, e, investēt infrastruktūras projektos. Mūsu atzinumā ir ierosināti vairāki pasākumi. Tiek prasīta lielāka atbildība enerģijas ražošanai vietējā līmenī. Tam būtu jākļūst par standartu enerģētikas projektos, it īpaši atjaunojumiem energoresursiem. Tāpat laikā ir ierosināti astoņi grozījumi. Lielākā daļa no tiem varu piekrist. Pret diviem gan esmu pret. Tas ir sastais grozījums, kas ir pārāk ierobežojošs, manuprāt. Tur ir pausta vēlme izņemt atsauci uz finanšu atbalsta mehānismiem. Esmu arī pret astoto grozījumu, kas arī ir ļoti ierobežojošs, jo tīkla aizstāvēšana varētu nozīmēt esošo tīklu aizstāvēšanu, lai saglabātu esošo tīklu īpašnieku peļņu. Tas neļautu attīstīties inovācijai. Paldies! Paldies! Vai kāds vēlas izteikties? Neredzu. Tad balsosim par grozījumiem. Piedāvāju balsot par grozījumiem no 1 līdz 5 kopā. Kas par? Pret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 Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Sētītais, kas par? Pret. Pieņemts. Astotais, kas par? Pret. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Oui, oui, oui. Sēmi. Le vote est clôturé et l'amendement est. Beidzam balsot, grozījums noraidīts. Tagad balsojam par visu grozīto atzinumu, kas par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tikai viens kolēģis atturējās. Bravo ziņotājam un viņa darbiniekiem. Paldies par ieguldīto darbu. Merci. Nous en venons au point 22. 22. darba kārtības punkts, eh, tulku darba kārtībā tas ir 23. priekšlikums regulē par ūdens atkal izmantošanas minimālajām prasībām. Ziņotājs ir Aldriks Vlazaks. Lūdzu, nāciet ieņemiet vietu šeit augšā. Un ziņotāja kungs dod jums arī uzreiz vārdu. Pane předsedo, dámy a pánové, do... Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Vēlos iepazīstināt jūs ar ļoti svarīgu dosjē par ūdens atkal izmantošanu. Šis ziņojums tapis ir ne tikai ņemot vērā situāciju ar klimatu pārmaiņām, bet arī saistībā ar ūdens saimniecības jautājumiem dalību valstīs, piemēram, ūdens izmantošana apūdeņošanai lauksaimniecībā. Pašreizējais regulējums šajā jomā ir spēkā tikai sešās dalību valstīs. Tieši tādēļ e, ir nepieciešams šo jautājumu risināt, lai ūdeni varētu atkal izmantot lauksaimniecībā apūdeņošanai. Un lai tas būtu regulēts jautājums. Atšķirībā no virszemes un pazemes ūdens resursiem, kas var būt ierobežoti atsevišķos periodos šāds atkal izmantots ūdens būtu pieejamāks resurss. Un tas arī nozīmē, ka šis ūdens um, nonāktu vidē un par to nebūtu jāmaksā. Savā atzinumā es uh, analizēju komisijas pamatojumu, lai nodrošinātu e, pārtiks drošumu. Tāpat arī izskatu to, e, ka šādu ūdeni varētu izmantot e, sabiedriskās telpas, respektīvi parku, zālāju laistīšanai atbildība būtu ne tikai operatoriem šajā pārstrādes institūcijās, bet arī citām pusēm. Esmu saņēmis divus grozījumus savam atzinumam. Apspriedu tos abus ar autoru un esmu nācis klajā ar mutiskiem grozījumiem. un visi pārējie komentāri no diskusijām eh, par šo atzinumu jau ir iekļauts pašā atzinumā. Un noslēgumā vēlos pateikties visiem ekspertiem, pilnīgi visiem, kas aktīvi piedalījās sagatavojot šo atzinumu. Un ceru, ka ir atspoguļošajā atzinumā arī jūsu idejas. Paldies! Paldies! Debates tagad sekos. Kirstina Bīla pirmā uzstāsies, lūdzu. Tak for ordet, øh, og tak, herr ordfører, for... Jā, paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī ziņotājiem par lielisko sadarbību, sagatavojot grozījumus un izskatot tos. Runājot par gala izmantošanu šādiem ūdens resursiem, ir minēts, ka ir jālūdz atļauja vietējām varas iestādēm Tas eh, mums arī šobrīd notiek Dānijā. Tā ir tāda laba sistēma. Tas nozīmē, ka ir iespējams pārbaudīt, kā gala lietotāji uzglabā ūdeni. Un tas, eh, mūsuprāt, no patērētāja tiesību aspekta ir svarīgi, lai būtu kāda iestāde, kas eh, uzrauga šo ūdens izmantošanu. Manuprāt, nepietiek ar to, ka jūs iesniedzat paziņojumu, ka plānojat atkal izmantot ūdeni. Uh, Man prieks, ka kompromisā, kuru e, panācām, mēs paredzam to, ka dalību valstis pašas var izlemt, vai e, šajā gadījumā ir vienkārši jāpaziņo par ūdens izmantošanu, vai ir jālūdz atļauj to darīt. Svarīgi, ka dalību valsts to pati var izvēlēties. Tas mums ir svarīgi drošuma e, kontekstā, jo mums ir bijuši arī nāvis gadījumi, jo dārzeņi tika laistīti ar atkal izmantotu ūdeni. Paldies, vai kāds vēl vēlas runāt? Alors, nous passons au... Ja nē, tad ķeramies pie balsošanas. Pirmais grozījums. Tas ir uh, tapis uh, mutiska kompromisa rezultātā un došu vārdu, lai varētu to paskaidrot ziņotājiem. Eh, já si myslím, že to není potřeba komentovat. Manuprāt, eh, man pat eh, nevajadzētu komentēt šeit neko, jo tikko pirms manis runājuši precīzi paskaidroja. Mēs panācām vienošanos, un tagad jau tas būs atkarīgs no katras konkrētās dalību valsts, vai viņi izvēlēsies paziņošanu, jeb atļaujas izsniegšanu. Paldies! Tad balsojam eh, par grozījumu ar mutisko kompromisu, kas par pret pieņemts. Otrais grozījums. Arī e, tas ir e, mutiska kompromisa rezultāts. Stay nedoplņi. Šī principā ir tāda pati gadi, lieta kā iepriekš. Par? Pret? Pieņemts. Trešais grozījums par? Pret? Balsojam elektroniski, nebija īsti skaidrs. Le vote est clos et l'amendement est... Beidzam balsot, grozījums noraidīts. Ceturtais grozījums par pret pieņemts. tagad par visu atzinumu par pret atturas atzinums pieņemts ar ļoti lielu balsu pārsvaru un gribēju uzslavēt ziņotāju un arī visas, kas viņam palīdzēja. Līdz ar to tālāk nonākam pie Andresa Jādlas sagatavotā ziņojuma par kosmosa programmu. Tātad Savienības kosmosa programma un Eiropas Savienības kosmosa programmas aģentūra.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 austatud komitee president head liikmed ja täiskogu külalised! Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi, viesi. Eiropas kosmoseprogramma ir ļoti svarīga Eiropai. Tā ir svarīga arī Eiropas pilsētām, reģioniem, praktiski ikvienam Eiropas iedzīvotājam. Eiropas Savienības kosmoseprogramma ļauj izmantot mūsu visus sasniegumus digitālajā pasaulē. Kosmos programma nodar visiem, tā skaitā reģionu komitejas locekļiem, pilsētām, reģioniem visā Eiropā. Tas ir svarīgi absolūti visiem šeit klātesošajiem. Varbūt mēs tā uzreiz to neaptveram, bet attīstība kosmosa jomā ir cieši saistīta ar mums, ar mūsu viedtālruņu izmantošanu un citiem modernās pasaules ieguvumiem. Kosmosa tehnoloģijas jau labu laiku tiek izmantotas um, Eiropas Savienībā. Tiek izmantotas dažādas programmas Eiropas Savienībā, Kopernikus, Galileo, Egnos un citas. Mēs esam spējuši e, e, ievākt lielu datu daudzumu lai varētu sniegt arī jaunus, interesantus pakalpojumus. Kosmosa tehnoloģijas ir svarīgas Eiropas Savienībai, jo tās ļauj eh, tālāk attīstīt pakalpojumus uz zemes. Aizvien vairāk privāto uzņēmumu ir ieinteresēti darboties šajā jomā. Publiskajam sektoram būtu jāsadarbojas ar privāto sektoru, arī kosmosa te tehnoloģiju jomā. Mums gan vēl ir ierobežota izpratnē, kā mēs varētu izmantot iegūtos datus lietu internetā, lauksaimniecībā un citās jomās. Pirmkārt, jau 2016. gadā bija pieņemta kosmosa stratēģija, man bija arī savulaik atzinums par to, Šobrīd mēs runājam par priekšlikumu regulai, ar kuras palīdzību tiktu īstenoti kosmosa stratēģijas mērķi un kur paredzēti īpašī pasākumi eh, esošo programmu īstenošanai un jaunu programmu izveidēji, kopumā piešķirot 16 miljārdus eiro. Ir arī valdības paziņojuma programma, komunikāciju programma, ko varētu izmantot, ja cita veida komunikācijas nebūtu pieejamas. Tāpat arī kosmosa atkrituma uzraudzības programma. E, mums ir GNS un Galileo, kur bez maksas ir iespējams iegūt e, globālās pozicionēšanas datus. Galileo programma ļoti svarīga ir Ir ļoti svarīgi, lai Eiropa arī turpmāk eh, varētu attīstīt savus risinājumus. Galileo programma, piemēram, ļautu izveidot jaunu kosmosa aģentūru. Esošie spēlētāji eh, ir nobažījušies, ka tas eh, dublēs esošās iestādes un to funkcijas. Eiropas komisija ir norādījusi, ka pienākumu dublēšanās ar esošo aģentūru nebūs un būs tikai pievienotā vērtība. Arī es tā uzskatu. Es apzinos, ka mums ir labāk jāizmanto uzraudzības ietvaros iegūtos datus, lai tas nāktu par labu iestādēm reģionālajā un vietējā līmenī. Tāpat mazajiem uzņēmumiem arī jābūt iespēja izmantot šos datus, bet no pašreizējā priekšlikuma īsti nav skaidrs, kā to ir paredzēts panākt. Tāpat ir svarīgi, lai reģionālās un vietējās pašvaldības tiktu iekļautas e, šajā jomā un e, arī attiecībā uz tehnoloģiju izmantošanu, piemēram, lauksaimniecībā. Ir iespējams šeit iegūt ļoti svarīgus datus, bet ir nepieciešams labāk sasaistīt zinātni, uh, kosmosa tehnoloģijas un to praktisko pielietojumu, izmantojot ievāktos datus, kā to tālāk attīstīt uzņēmējdarbībā. Eiropas Savienībai būtu jāsaglabā savu līdera loma un jādomā par to, kā izmantot inovatīvos līdzekļus, tā skaitā finanses, saskaņotā veidā, digitālā vidē, ņemot vērā arī citas politikas jomas. Tāpat ir nepieciešams arī izmantot eh, finanšu līdzekļus, lai atbalstītu mazos vidējos uzņēmumus, ļaujot tiem izmantot kosmosa eh, jomu. SpaceX raķete uh, pacēla gaisā jaunu satelītu ar kameras uh, klātbūtni, ko uzbūvēja Igaunies jaunie zinātnieki. Jaunieši ļoti interesēti kosmosa apgūšanā, tehnoloģiju izmantošanā. Pirmos eh, fotoattēlus no šīm kamerām mēs iegūsim nākamgad, bet tas ir labs piemērs tam, kā neliela pilsēta ar uh, jauniem zinātniekiem Igaunijā ir spējuši paši izstrādāt pasaules līmeņa risinājumu, ko izmantot kosmosā. Paldies visiem, kas palīdzēja šī atzinuma tapšanā. Lielas paldies, kas vēlas izteikties vispārējās debatēs? Kolēģis Verdo? Nado? Paldies, priekšsēdētāji, paldies um, arī ziņotāja kungam. Es atbalstu šo uh, atzinumu. Un es saku, ka jūs tur arī uh, pietiekami uh, pieminat uh, uh, vietējos um, vietējās struktūras. Jāsaka gan, ka kosmos mums liekas kaut kas tāds vēl neaptverams un tālasošs, bet eh, jūs esat izskaidrojis arī šeit reģionu un vietējo struktūru nozīmīgumu. Tādēļ paldies! Liels paldies! Kas vēlas vēl izteikties? Nē, šķiet, ka neviens. Nē, tomēr. Lūdzu. De Costa. De Costas kungs. Priekšādātāji jāpaldies. Es arī gribēju teikt paldies ziņotājiem par to, cik kvalitatīvi viņš strādās pie šī dokumenta. Viņš minēja arī to, kāda loma būtu jāspēlē Eiropas Savienībai, tātad uzņemoties šo līderību. Un gribu teikt, ka šodien beidzot kosmosa joma ir saistīta tieši ar to pašu jautājumu, ar ko uzdeva no nu, es dibināšanas tātad aizsācēji respektīvi, kā vienlaikus radīt šo kopību un konkurenci vietējā tirgū. Pirms apmēram desmit gadiem, 2009. gadā, Lisabonas līgums piešķīra Eiropas Savienībai kompetenci šai jomā, un daudz kas ir darīts kopš tā laika, lai nu, no vienas puses būtu šī starpvaldību sadarbība, un vienlaikus pastiprinātos arī ambīcijas Eiropas eh, telpā šajā jomā. Uh, bet jāsaka, pēdējo desmit gadu laikā progress tālāk nav gūts tādā veidā, kā to vēl, vēlamies šai kosmosa politikas jomā. Līdzekļi mums tepat laikā ir. Šobrīd ir virkne tādu mehānismu, kas palīdz organizēt kosmosa telpu šeit Eiropā, bet vienlaikus tie rāda arī bremzes un kavēšanos, piemēram, neļaujot e, privātiem sektoram pārvietoties uz citiem kontinentiem tā tālāk. Mums vienlaikus jāievēro suverenitāte un attīstības vajadzības šai gadījumā visiem šiem mūsu Eiropas iedzīvotājiem. Es vēlos atgriezties pie ziņotāja teiktā, sakot, ka lūk, mums patiešām ir jāspēj reāli virzīties uz priekšu turpmākajos gados, pietuvinot šo Eiropas kosmosa aģentūru un Eiropas Savienību šāda veida jaunām iespējām un straujākām iespējām virzīties uz priekšu, tā lai mēs būtu tāds, nu, es pat teiktu, kosmosa spēks. Liels paldies! Nākamais runātājs Rainmeister kungs. Jā, paldies, priekšsādātāji. Vēlos arī no sirds teikt paldies ziņotājiem šeit, plenāra sesijā. Esmu to teicis jau vairāk kārt komisijā. Tiešām šis atzinums ir ļoti labi sagatavots. Un vēlējos vienkārši vēlreiz to uzsvērt, jo domāju, ka šī tēma, respektīvi kosmosa programma un nākotne ir kaut kas tāds, kas ir īpaši nozīmīgs mūsu darbā. Un to mums vajadzētu arī ļoti nopietni uztvert. Tieši šajā jomā, manuprāt, un to teica arī iepriekšējā runātāja, nevirzamies priekš pietiekami strauji. Šai jomā ir vajadzīgas tālākas investīcijas, ir nepieciešams mums visiem organizēties. Un man vēl viena lieta ir ļoti svarīga, un to jau arī ziņotājs skaidri teica, respektīvi Eiropas kosmosa aģentūra ir jāskata tā, ka tās sasaistās eh, ar pašreizējiem aģentūram, bet nepārklājas, piemēram, ESA eh, savā darbībā. Ir jābūt labi funkcionējošai, tādai struktūrai, bet kas tepat laikā kompetenču ziņā un rīcības ziņā nepārklājas ar ievēsošajām aģentārām. Nevar būt tā, ka atkal neviens nezin, kas notiek. Un tas šai ziņojumā arī skaidri un gaiši ir pateikts, tāpēc vēlreiz no sirds paldies ziņotājiem, ka viņš ņēma vērā arī šo mūsu rūpi un e, priecājos, ka varēsim tūlīt pat par šo ziņojumu arī balsot. Merci beaucoup! Lielas paldies! Šķiet, ka neviens cits uzstāties vairs nevēlas, un līdz ar to varam pāriet pie balsošana pie, balsošanas pie grozījumiem. Pirmais grozījums par pret pieņemts. Otrais grozījums par pret pieņemts. Un tad grozījumi līdz ar to ir izsmelti. Gala balsojums par atzinumu, kas par pret atturas atzinums pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Paldies, paldies uh, ziņotājiem par paveikto darbu. Līdz ar to tālāk nonākam pie mm, noslēguma šajā sēdz daļā, bet vēl mūs gaida plašas un garas debatas par Brexit. Mm, rezolūcija par Eiropas komisijas 19. Da gada darba programmu, kas bija iekļauta darba kārtībā ar mūsu prezidiju lēmumu ir nākamais darba kārtības punkts. Un arī par šo grozījumu ir iesniegta virkne grozījumu, 38 kopumā. Bet vispirms vēlos eh, vaicāt, kas vēlas runāt par šo tēmu, lai mēs varētu pēc tam pāriet pie Brexit debatēm. Kas vēlas izteikties par šo rezolūciju kā tādu? No. Neviens? Ļoti labi. Nu tad tādā gadījumā jūs vēlaties izteikties tomēr? Nē, šķiet, ka nē. Nu tad tādā gadījumā debates ir noslēgušās un pāriem pie balsošanas par šo rezolūciju. Pirmais grozījums par, pret, pieņemts, otrais par, pret, balsosim elektroniski. Le vote est... Beidzam balsot un grozījums pieņemts. Trešais grozījums. E, ja to pieņemam, atkrīt 4.5. kas par? Pret? Pieņemts. Sastais par? Pret? Pieņemts. Septītais par? Pret? Noraidīts. Desmit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 Le vote est clos. Beidzam balsot. Un grozījums ir pieņemts. 11. par. Pret. Pieņemts. 12. par. Pret. Noraidīts. 13. par. Pret. Noraidīts. 14. par. Pret pieņemts. 15. par, pret, noraidīts. 16. par, pret, pieņemts. 17. par, pret, pieņemts. 18. par, pret, pieņemts. 19. par, pret, Pieņemts. 20. par. Pret. Pieņemts. 21. par. Pret. Balsosim elektroniski. Beidzam balsot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 pieņemts. 26. par, pret, pieņemts. 27. par, pret, pieņemts. 28. par, pret, pieņemts. 29. par, pret, noraidīts. 30. par, pret, pieņemts Noraidīts. 31. par. Par 31. tagad. Par 31. tas, ko teikt. Godētais priekšsādātāji. Gribēju šeit atsaukties uz to, ko teicu, nu, pat iepriekš. Respektīvi, nu, nezinu, kāda tad būs īsti šī pievienotā vērtība šim grozījumam, kurā tiek runāts par par nu, Marakešas līguma parakstīšanu. Protams, ka virkne dalību valstu šo lēmumu jau ir pieņēmušas un Markešas paktu parakstījušas. Atsevišķas dalību valstis nolēmuši to tātad parakstīt un ratificēt, bet ir arī virkne tādu dalību valstu, kas ir nolēmuši gluži pretējo. Un Tādas dalībvalstis kā, piemēram, Marējā vēl nav izlēmusi. Tātad, nu, pastāv diezgan plašas šaubas attiecībā uz to, vai šis jautājums būs tāds daudzpusējs pieejas pamats migrācijai. Diskusijas eh, par šo paktu nav notikušas, un tas būtu jāņem vērā. Jāņem vērā arī šī viedokļu dažādība Eiropas Savienībā par Marakešas paktu. Pastāv atšķirība šai ziņā arī starp reģioniem, un tāpēc lūdzu neatbalstiet šo grozījumu. Priekšsēdētāji, es tikai gribēju teikt, ka pieņemot šo grozījumu, ja tas ir tas, kas notiks, mēs vienkārši līdz ar to nodrošināsim konsekvenci ar to, kas norisinājies Eiropas parlamentā, un līdz ar to izturēsimies saskaņot arī ar iepriekš pieņemtiem atzinumiem, kas pieņem šeit reģionu komitejā. Šķiet, tas bija Bosmana ziņojums par migrāciju, par kur par to runājam. Līdz ar to šis grozījums nodrošina konsekvenci mūsu ieņemtajai nostājai līdz šim. Paldies! Vēl kāds vēlas izteikties? Nē, ne, neredzu, ka tā būtu. Un pa, tad balsosim par 31. Kas par? Pret? Pieņemts. 32. par? Pret? Noraidīts. 33. par? pret, pieņems. 34. par, pret, pieņems. 35. par, pret, noraidīts. 36. par, pret, balsosim elektroniski. Le vote est clôturé. Beidzam balsot un grozījums ir pieņemts. 37. 37. par. Pret. Pieņemts. 38. visbeidzot par. Pret. Pieņemts. Nonākam pie gala balsojuma. Kas ir par šo rezolūciju? Pret kas atturas. Rezolūcija pieņemta ar lielu vairākumu. Paldies, kolēģi! Un pēc burtiski pāris sekundēm darbu turpināsim.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 Cher monsieur Barnier. Godātais Barņiekungs, liels paldies vēlreiz par to, ka pieņēmāt mūsu uzaicinājumu. Pirms pāris gadiem jūs likāt mums priekšā savu ceļu karti par to, kā vedīsiet sarunas. To darījāt šeit, plenārsesijā. Jūs savu uzdevumu esat pildījis ļoti talantīgi. Jūs teicāt, ka ka, lūk, eh, papildus šai ļoti grūtajai šķiršanās reizē ir jādara viss iespējamais, lai rīkotos kopējās pilsoņu interesēs, lai nodrošinātu ekonomikas stabilitāti un atbilstīgas nākotnes attiecības ar apvienoto karalisti. Kopš referendumu rezultātiem Reģionu komiteja ir uzturējusi dialogu arī ar pašvaldībām eh, Lielbritānijā. Uh, vienlaikus konsultējoties, veicot novērtējumu padziļinātā kārtā par to, kāda varētu norisināties Lielbritānijas izstāšanās un kāda būtu, kāda būtu tam ietekme uz visu ES. Un mēs katrā ziņā konstatējām, ka ir visai asimetriskas sekas, ne tikai uz atsevišķiem ekonomikas sektoriem, bet arī dzen attiecībā uz reģioniem un valstīm, kas būs visvairāk pakļautas riskiem. Un tāpēc eh, visu šo 17 mēnešu laikā mums ļoti interesēja eh, šis jautājums. Mēs pieņēmām vairākas rezolūcijas un arī sazinājāmies, kontaktējāmies ar cilvēkiem uz vietas. Mēs vēlējāmies, lai reģionālās un pašvaldību bažas tiktu ņemtas vērā. Pašvaldības mm, visās 27 dalību valstīs ir ieinteresētas tajā, lai Lielbritānija varētu līdzdarboties atsevišķās ES programmās, eh, ne tikai pārējais periodā, bet arī pēc tam, nu, piemēram, tādās jomās kā kultūra, pētniecība un novatorisms. Mēs vēlamies, lai šis backstop, jeb šis eh, gala ārkārtējā risinājuma variants um, ņemt vērā Belfastas vienošanos un pārliecinātos, ka fiziska robeža starp īriju un ziemeļīriju neapdraudātu mieru, kas galu galā eh, ir tik ārkārtīgi svarīga Eiropas Savienībai un kas vēl ir tik trausls. 27 dalībvalstis turpināja gatavoties Brexit eh, un eh, konstatējām, ka tas būs smagi daudz kur, ne tikai īrijā, bet arī citur. Ir daudz tādas pilsētas un ciemi, kas eh, ir cīnījušās eh, par šo vietu kopējā tirgu un kas tagad tām tiks liekta. Lielbritānija uh, eh, izstāšanās procesam nāk līdz virknē īpašu pasākumu, kam būs būtiska ietekme. Un šīs vēsts, protams, vēlējāmies nodot arī padomēji. Vēlējāmies, lai tiktu ņemta vērā, šīs domas tik ņemta vērā, veidojot nākotnes attiecības ar Lielbritāniju. Un šī iemesla pēc es atzinīgi vērtē to, ka politiskajā deklarācijā tiek iekļauta atsauca uz visiem politiskajiem līmeniem, līmeņiem, tā lai varētu nodrošināt šo attīst, attiecību labu pārvaldību. Vēl svarīgāk ir tas, ka vairākos reģionālajos parlamentos arī dzen vajadzēs ratificēt šo nākotnes vienošanos. Barņiekungs, Brexit nav galu galā Eiropas Savienības beigas un galsnē. Te ir tūkstošiem pilsētu, simtiem reģionu, kas turpinās cīnīties par Eiropas Savienības tālāku attīstību, par tuvāku Eiropu un pieejamāku Eiropu pilsoņiem. Mēs kopīgiem spēkiem turpināsim Eiropas Savienību veidot par kopēju miera un labklājības telpu. Un tagad, Barņēkungs, man ir milzīgs gods dot jums vārdu. Lūdzu! Mesdames et messieurs les présidents. Dāmas un kungi, priekšsādātāji, godātie pilsētu mēri, ministri, deputāti, sveiki pilnīgi jums visiem šā reģiona komitejā, ko es pazīstu ļoti labi. Priekšādātājs Karls Hains uh, ir, nu, man sirsnīgi draugs priecājas viņu satikt atkal, un tieši tāpēc priecājos, ka varam cieši sadarboties ar reģionu komiteju. Esmu ticies ar daudziem no jums, esmu apmeklējis daudzas vietas Eiropas Savienībās, nu, kā Eiropas, tā teikt, amatpersona. Es jūs nesmu aizmirsis Nu jau vairāk kā pirms 20 gadiem arī manā valstī, Francijā, man bija tas gods pašam vadīt pašvaldību. Tas bija Francijas alpos, un es ļoti labi zinu, ko tas nozīmē. Un varu jums teikt, ka šodien, kad esmu atbildīgs par Brexit sarunām, bet arī vēl līdz tam, kad bija Eiropas komisijas komisārs, Tas, ko es guvu kā mācību uz vietas pašvaldību darbā, sadarbībā ar lauksaimniekiem, uzņēmumiem, dažādām asociācijām, man ir bijis ļoti palīdzīgi, un arī tā tas ir joprojām. Nu, tā tad priecājos, ka varu šo dialogu ar jums turpināt, un tāpat arī priekšādātāji nesmu aizmirsis pēdējo reizi, kad biju šeit. Jūs arī droši vien to labi atceraties, tas bija 22. martā 2017. gadā septiņas dienas pirms tam, kad Tereza Meija uzrunāja Eiropas Savienību nosūtot oficiālu paziņojumu vēstuli pēc referenduma par Brexit kas tad arī uzsāka visas šīs tālākās sarunas. Tas notika 17. gada martā un bija paredzēts lūk līdz 19. gada martam. Eh, mēs toreiz saņēmām šo vēstuli un bija izvēlēts eh, Brexit datums Un es paskatījos atpakaļ, kas bija tā par runu, ko es jums teicu, iepazinos, atkal to pārlasīju, jo, protams, ir vienmēr svarīgi paraudzīties uz to, ko kāds, nu, ko ir teicis, respektīvi, ko es pats esmu teicis. Un vienu lietu varu jums teikt. Brexit bija, ir un būs tāds jautājums, kam būs milzīgas sekas tās nereti tiek, tiek, no, tiek nepietiekami novērtētas, tās netiek pietiekami izskaidrotas, tam būs gan tehniskas, gan sociālas, gan finanšu, gan ekonomiskas sekas. Es tāpat jums arī jau teicu par to, ka būšu apņēmības pilns, un tāds arī biju eh, kopš šī uzdevuma aizsākumiem. Strādāju kopā ar darba komandu, uh, kas tiešām personīgi un visādi man atbalstīja, darbojos kopā ar Žanklodu Junkeru, ar visiem komisijas dienestiem. Izmantoju tāpat arī virkne padomas ekspertu zināšanas un dalībvalstu ekspertu zināšanas tā, lai mēs varētu nonākt pie vienošanās par tādu Lielbritānijas izstāšanos, kas būtu sakārtota, tā būtu tāda regulēta šķiršanās, un, manuprāt, tas ir krietni svarīgāk nekā, ja šī izstāšanās notiktu kaut kādā haotiskā veidā. Mēs spriedām arī par to, kāda priekšnosacījuma būtu šo sarunu veiksmīgam iznākumam. Un sarunas nav vērstas pret Lielbritāniju, bet gan šīs sarunas notiek ar Lielbritāniju. Un šie priekšnosacījumi bija lūk spēja saglabāt 27 dalību valstu vienotību, pateicoties pārskatāmībai un dialogam, tāpat pēc iespējas straujāk atbildēt un kliedēt neskaidrību un bažas attiecībā uz sekām, ko varētu radīt šis Lielbritānijas eh, lēmums. Un, protams, ka daudzos šādas bažas bija. Un tad, protams, nākamais īstenot šo izstāšanos organizētā veidā. Vienlaikus veidojot arī mm, nākotnes partnerības attiecības ar Lielbritāniju. Nu, lūk, tie bija tie priekšnosacījumi, un priekšādātāja dāmas un kungi šo metodu mēs konsekventi izmaino, izmantojām visu sarunu laiku, un e, varu godīgi jums teikt, ka tieši tā esmu rīkojies visus šos divus gadus. Nu, divas, trīs reizes esmu bijis katrā dalību valstī pa, šo, e, pa šai laika posmā, esmu ticies ar ministriem, ar valdību pārstāvjiem, nacionālo parlamentu pārstāvjiem, tāpat arī uzņēmēju darbības pārstāvjiem, arotbiedrībām un tā tālāk. Man bija iespējas apmeklēt arī vairākus reģionus, tīpaši Dānijā, Īrijā, Flandrijā, Lejas Saksijā un arī citās valstīs. Un eh, šeit Briselē mums izdevās panākt vienot, vienotību arī komisijas kolēģijā, to darījām vienojoties ar dalībvalstīm par simtiem eh, jautājumu, kurus noskaidrojam ļo, simtiem sanāksmu reizēs, ļoti daudz, darbs, ļoti daudz darba tika paveikts. Un strādājam, protams, kopā arī ar Eiropas parlamentu un citām iestādēm. Nu, lūk, Tas bija tas veids, kā mēs tīri reāli nonācām līdz šim brīdim. Sarunas bija ļoti nopietnas, sarežģītas. Mēs veidojām tās kopīgi, mēs šo vienošanos būvējām kopīgiem spēkiem ar parlam Eiropas parlamentu un dalību valstīm. Priekšādātājs zina, ka reģionu komiteja vienmēr ir ļoti labi apzinojusies, ka ir vajadzīga saliedētība un ka tā prasa zināmus nosacījumus. Ir tātad pārskatāmība, publiskas debates, kas ļautu katram paust savu viedokli un e, līdz ar to tiktu ņemt vērā visas specifiskās vajadzības katrā teritorijā. Nu, lūk. Arī šeit Briselē tikāmies ar visiem, kas vēlējās ar mums tikties, ar reģionu pārstāvjiem, ļoti daudziem reģionu pārstāvjiem, to starp ultraperifēriem reģioniem, tātad ļoti nomaliem reģioniem, kam, protams, arī bija savas bažas. Nu, un lūk. Un mana loma bija, spē, bija rast tādu kopēju nostāju, līniju, definēt kopējās prioritātes ko tad attiecīgi šais sarunās varējām identificēt. Šajā Brexit mm, līgumā, kas šeit ir priekšā, tas ir 600 lapušu, es jūs aicinu to ļoti uzmanīgi izlasīt, nu, lai arī tas varbūt ir tāds nedaudz sarežģīts jautājums, nu, varbūt Ziemassvētku brīvdienās varat tam pievērsties. Nu, katrā ziņā šai dokumentā centāmies atbildēt, precīzi atbildēt uz visām tām bažām un neskaidrībām, ko rada Brexit šī vienošanās, jeb līgums, ir tik sarežģīts un biezs, tāpēc, ka tas nav tāds vienkārši diskurs vai deklarācija. Nē, tas ir juridisks teksts, kas eh, līdzīgi, kam vajadzētu piedāvāt arī juridisku skaidrību tajos, tajos jautājumos, kur rodas zinām neskaidrība. It, nu, piemēram, 400,5 miljoniem šajās 27 dalību valstīs, kas uh, ir svarīgi. Un tiem pilsoņiem, kas no šīm dalībvalstīm strādā Lielbritānijā, tāpat arī tiem miljoniem Lielbritānijas pilsoņu, kas dzīvo un strādā jūsu reģionos, citur Eiropas Savienībā. Un jūs taču ļoti labi zinat, ka tā tas ir. Un tā tad, lūk, centāmies ar šo dokumentu nodrošināt skaidrību, pārliecību tais neskaidrajās jomās. Un par finanšu regulējumu es vēl runāšu nedaudz vēlāk. Visu sarunu gaitā mēs no jauna centāmies pavisam vienkāršā veidā no jauna apliecināt to, ka nevēlamies izturēties agresīvi, nekad neizturējāmies ar tādu, nezinu, atriebības garu. Tas ir pašos pamatos pretrunā manai personībai, nē, bet mēs eh, labi zinām, ka mums ir kopīgi principi, Lielbritānija to ļoti labi zina, jo galu galā 44 gadus mēs strādājam pie Eiropas Savienības pamatiem kopā ar šo valsti. Uh, kopīgi veidojām šo iekšējo tirgu, vienoto tirgu, nu, strādājām pie šo četru pamatbrīvību īstenošanas un tam līdzīgi. Un, visbeidzot, mums ir izdevies nonākt pie lūk šīs vienošanās. Tā tika apstiprināta um, ehm, pagājušā svētdien, to apstiprināja visi 27 dalību valstu vadītāji. Uh, atbalsta to parlamentu, un, protams, to atbalsta pagaidām arī Lielbritānijas valdība. Tā ir līdzsvarota pieeja, līdzsvarots darījums, un varu te no jauna jums apgalvot, to var darīt pilnīgi mierīgi un nopietni, ka šis darījums ir vienīgais un vislabākais risinājums, kas būs iespējams šī vienošanās dod ceļu un ambiciozām nākotnes attiecībām, un, ja viss būs kārtībā, tad tās tiešām būs tādas bezprecedenta attiecības sadarbības jomā starp šīm abām līgumslēdzējām pusēm. Jūs jau visi atcerēsieties, ko teica Žans Klauds Junkers Viņš teica, ka šis nav nekāds svinību brīdis, nekādā veidā, ne mazākā veidā, jo atklāt sakot, kā šis sarunvedējs no Eiropas Savienības puses, var teikt, ka šīs sarunas, protams, bija pašos pamatos tāds negatīvs attīstības punkts. Brexitam nav nekādas pievienotās vērtības, zaudētājs būs abas puses. Un tāpēc šais sarunās nekādas svinību un prieka atmosfēras nav. Mūsu mērķis bija ierobežot tās negatīvās sekas, kas varētu būt Brexit. To es arī centos darīt, strādājot pie šīs vienošanās. Pēc brīža vēl priekšādātāji atgriezīšos pie šī konkrētā izstāšanās līguma, kas ir manā priekšā, un kur runājam par prioritātēm, tādas kā tās noteica Eiropas parlaments, dalībvalsts un pilsoņi. Es jums šeit, šajā zālē, reģionu komitejā teicu, ka pilsoņu intereses ir pirmajā vietā. Mums ir izdevies rast risinājumu kopā Lielbritānija, kas ļautu garantēt tiesību drošumu šiem četriem pusmiljoniem eh, cilvēku, kas eh, nu, attiecīgi attiektos uz viņiem visu viņu dzīves garumu, viņu ģimenēm un eh, tālāk arī par pārējais periodu. Kas notiks pēc pārējais perioda, jāsaka, tad būs eh, nāk cits stāsts, tad, kad būs beidzies šis pārējais periods. Tur būs jārod nākamā vienošanās par mobilitāti. Bet tur vairs nevarēsim runāt par pārvietošanās brīvību tādā, uz, tādā izpausmē, kā to piedzīvojam šobrīd. Bet pamatiesības tiks garantētas. Priekšādētāji, jūs jau teicāt, ka Brexit rada nopietnas problēmas īrijā un Ziemeļīrijā. Jā. Ņemot vērā, ka miers un stabilitāte tika garantēti ar lielās piekdienas eh, vienošanos vai Belfastas līga vienošanos. Esam apņemības pilni kopā ar Lielbritāniju darīt visu, kas mūsu spēkos, lai uh, noslēgtu un ratificētu vēl līdz 2020. gada 1. jūlijam vienošanos par partnerību, kas noregulētu šo problēmu. Bet šobrīd pilnīgi skaidri mēs vēl nezinām, kāds būs šo sarunu rezultāts. Un ņemot vērā, ka kopīgi esam gatavi strādāt ar Lielbritāniju, tad vēlamies izvairīties no jebkāda veida hipotēzēm par tādu strikto robežu starp šiem abiem reģioniem. Tāpat laikā ir izveidots šis gala risinājums, jeb tāda galīgā garantija Eh, kas eh, juridiski var operatīvi darboties un kas ļautu izvairīties no tā, ka atgriežamies pie šādas striktas robežas un kas ļautu vienlaikus nodrošināt sadarbību starp īrijas ziemeļiem un dienvidiem eh, un arī attīstību šais reģionā kopējā tirgū. Mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai varētu atrast vienošanos ar Lielbritāniju, lai netiktu atjaunota robeža, lai mums būtu stabilas attiecības un lai mums nebūtu jāizmanto eh, šis galējais instruments backstop. Mums jādomā par eh, miera procesa turpināšanos gan Ziemeļīrijā eh, un arī jādomā par uzņēmumiem, par pilsoņiem Ziemeļīrijā. Vēl trešais punkts, kas ir ļoti svarīgs tieši jums, attiecas uz budžetu. Eiropas līmenī ik pa septiņiem gadiem mēs izstrādājam prioritātes politikas jomā un tam atvēlam konkrētu budžetu. Jūs arī sagatavojot rezolūciju, kas attiecas uz nākamo daudzgadu budžeta schēmu. Mums ir jāvienojas uh, ar Lielbritāniju par budžetu līdz 2020. gada beigām. Tas, kas tika nolēmts 28 valstu sastāvā, tiks arī maksāts uh, no 28 valstu kasēm, nevis no 27 valstu kasēm. Tādā veidā mēs varam garantēt uh, to saistību izpildīšanu, kas uh, tika piešķirtas, ņemot vērā lauksaimniecības politiku, atbalstu uzņēmumiem, izglītību un citus projektus. Mums arī ir jāmeklē atbildes uh, un risinājumi ļoti daudzām problēmām, kuras te pat nevar uzskaitīt. Izstājoties no Eiropas Savienības, Lielbritānija mehāniski uh, juridiski izstājas no 700 starptautisku līgumu, piemēram, tīrzniecības jomā, Eiroatoms, vienotās debesis. Tātad tās būs juridiskās sekas šim lēmumam. Un Brexit rada arī citas problēmas. Piemēram, viena miljona tirdzniecības zīmju aizsardzība Alikantē. Tas tiek darīts uh, un mēs par to vienojāmies ar 28 valstīm. Un ko darīsim ar, šo, ar šiem 20 miljoniem tirzniecības? zīmju. Mums ir jāatrod kaut kāds risinājums, lai arī aizsargātu 3000 uh, um, geogrāfiskās izcelsmes norāžu, piemēram, vīnam, sieram, šķiņķim, un šie Eiropai unikālie produkti uh, daudzās vietās, daudzos reģionos uh, rada eksistences pamatu. Un kas notiks arī ar um, skotu viskiju? Tas ir tikai viens no piemēriem. Britu valdība ir pieprasījusi pārejas laiku, kas sāksies pēc izstājas nākamā gada martā, uzreiz nākamajā dienā. Šis pārejas laiks ir paredzēts uz 21 mēnesi, varbūt tas var tikt paildzināts uz pāris gadiem, un kad apvienotā karalists būs izstājusies no ES, Tad tā vairs nebūs ne reģionu komitejā, ne parlamentā, ne padomē, ne komisijā, ne arī revīzijas palātā pārstāvēta. Tā ir šīs valsts izvēle, bet tā joprojām saglabās savas pozīcijas vienotajā tirgū, uh, Eiropas Savienības muitas savienībā, un tai būs jāievēro visas saistības politiskā un uh, citos uh, līmeņos šajā pārejas laikā. Dāmas un kungi! Tāds ir šis līgums, kas mēģina tā sadalīt uh, pa kategorijām uh, visas tās jomas, kuras skars uh, apvienotās karalists izstāja no Eiropas Savienības. Ja mēs runājam vai nu par šo šķiršanos vai pagaidu šķiršanos, tas, protams, ietekmēs mūsu nākotni, nākotni, kas mums ir jāveido ar apvienoto karalisti, ar valsti, Pat ja tā ir izvēlējusies izstāties no ESS, tā paliks mūsu draugs, partneris, sabiedrotais. mums ir jādomā, kā uh, izskatīsies nākotnē mūsu ekonomiskā partnerība, ir jāturpina sadarboties arī drošības jomā. Mums uh, šie projekti arī NATO ietvaros ir jāturpina un ir jāspēcina mūsu draudzība. Mēs esam vienojušies par politisku paziņojumu. To, protams, ir vienkāršāk izlasīt nekā visu līgumu. Tur ir tikai 26 lapuses. Tur ir aprakstīts, kā izskatīsies šīs attiecības nākotnē ar Lielbritāniju. To uzbūve tur ir izklāstīta. Pēc Brexit mēs nevaram turpināt ierastajā garā rīkoties, business as usual. Tā nevarēs būt. Protams, ka Brexit būs sekas un uh, uh, situācija mainīsies. Labākās attiecības ar Eiropas Savienību ir iespējams, ja jūs esat tās sastāvā. Ja jūs neesat ES dalība valsts, tādēļ, ka jūs to nevēlaties vai jūs uh, stājaties ārā, nu tad jūs jau esat citā situācijā, jūs esat mazāk izdevīgās pozīcijās bet mūsu uh, divpusējās vienošanās uh, attiecas uz ambiciozu partnerību un de, šajā politiskajā deklarācijā par to ir runāts. Mums ir jādomā par digitālo jomu, pakalpojumiem, mobilitātes garantijām mūsu pilsoņiem. Uh, Uh, publiskajiem tirgiem, enerģētiku, sadarbību tieslietās un uh, krimināllietās, un ir jādomā arī par uh, to, kāda izstīsies mūsu turpmākā sadarbība ārpolitikas un aizsardzības jomās. Mēs esam gatavi izkopt šo partnerību, un to varēs celt uz uh, brīvības, uz pārvietošanās brīvības līguma pamatiem. Ja mēs runājam par muitas nodavām, protams, eh, mēs nevēlamies, lai tās tiktu ieviestas tad, kad eh, mūsu preces eh, ceļos pāri Lamāns šaurumam. Ir jāvienojas arī par to, kas notiks zivsaimniecībā, jo izstājoties no ES, Lielbritānija arī izstājas no kopīgās zivsaimniecības politikas ietvara mums būs arī par visu to jāved sarunas, domājot, kā mēs turpināsim apsaimniekot šos jūras resursus. Un varētu tādu. Mēs esam arī domājuši par zivsaimniecības ministra lomu Francijā, kas ar 1. jūliju no 2020. gada varētu vest sarunas arī šajā jomā. Protams, reģioni un pilsētas, ko jūs pārstāvat priekšstādātāja kungs, arī pauž savas bāžas, ka ir jāsaglabā mūsu teritorija, ekonomiskā dinamika – Ir reģioni, kas ekonomiskā plāksnē ir ļoti cieši saistīti un dažreiz arī geogrāfiski ar apvienoto karalistu, ar tirdzniecību, ar šo valsti. Vienotais tirgus ir mūsu galvenais trumpis, un mums ir jācenšas pēc iespējas precīzāk izvērtēt uh, apvienotās karalists izstājas ietekmi uz uh, ekonomikas nākotni Eiropas Savienībā. Un vēl kāds priekšnosacījums ir jāsaglabā godīgas konkurētspējas apstākļi ar apvienoto karalisti. Tādēļ mēs esam arī paredzējuši ļoti konkrētas saistības, lai būtu uh, šie godīgie spēles noteikumi sociālajā vides, uh, finanšu jomā. Ja mēs runājam par uh, tirzniecības nolīgumiem ar apvienoto karalisti, uh, Tas ir noticis pirmo reizi uh, vēsturē, ka vedot sarunas ar trešo valsti par tirzniecības nolīgumu, mēs te nevedīsim sarunas, piemēram, ar Kanādu vai Koreju vai ko citu un runāsim arī par konverģenci. Šeit mēs runājam par diverģences risku, nevis par konverģenci, un vajadzētu parūpēties, lai šī diverģence um, nenovestu pie dempingēs iekšienē. Tieši tādēļ ir jādomā par godīgu konkurētspēju. Un arī ir jāsaglabā iespējas sadarboties ar šo valsti, arī pilsētu, eh, reģionu starpā un universitāšu starpā. Es šeit īpaši domāju par Ziemeļīriju. Ar Lielbritāniju esam eh, vienojušies, ka programmā pīs ir jāsaglabā. Es arī ar uh, reģionālās politikas atbildīgo pārstāvu jau par to esmu runājis. Un papildus uh, vīz programmai mums arī ir jāizvairās no negatīvā efekta, ko varētu teorētiski radīt dažu programmu pārtraukšana. Mums ir arī uh, jāmotivē Lielbritānija turpināt piedalīties dažādās uh, izpētes, zinātnes programmās, kas ir arī pieejams ļoti daudzām trešajām valstīm. Erasmus programmā joprojām varēs piedalīties Lielbritānijas studenti, jādomā arī par sadarbību civilajā aizsardzībā. Tā būs uh, sadarbība starp reģioniem, arī Interreg ietvaros, un eh, komisija piedāvā šādu programmu eh, piedāvāt arī trešajām valstīm nākamajā finanšu programmēšanas periodā. Tāpat apvienotā karalists varēs piedalīties citās programmās, bet, protams, juridiskās un finansiālās fineses šeit atšķirsies no šobrīd izmantojamajām. Mums ir jādomā par mūsu kopīgajām interesēm, par sadarbību. Mums ir jāveido efektīvs dialogs, lai ar apvienoto karalisti uh, un uh, tās reģioniem varētu izveidot uh, pietiekam veiksmīgu dialogu. Paldies! Es tagad beigšu savu uzstāšanos. Paldies par uzmanību. Tikai vēl daži vārdi, lai jums atgādinātu, ka, ja mēs gūsim panākumus, tad šādai partnerībai nebūs precedenta ņemot vērā to, cik daudzās jomās mums būs uh, iespējams uh, sadarboties. Protams, ka būs arī partnerības starp uh, pilsētām un reģioniem, un dažās pilsētās reģionālie parlamenti saskaņā ar konstitūciju arī sniedz atzinums, tāpat kā valsts parlaments konkrēto politisko lēmumu pieņemšanai. Ja mēs domājam par šīm attiecībām nākotnē, pretēji Brexit līgumam, kas ir jāratificē gan Eiropas parlamentam, gan Britu parlamentam, viss pārējais, kas attiecas uz mūsu attiecībām nākotnē, tiks uh, atrunāts uh, tādos jaukta tipa līgumos, kas vienbalsīgi būs jāpieņem 27 dalībvalstu parlamentiem un arī dažiem reģionāliem parlamentiem, kur tas ir nepieciešams saskaņā ar konstitūciju. Saprotam, ka šis ceļš, kas mums būs jāiet, būs garš un sarežģīts, bet mēs vēlamies uh, nonākt līdz finišam. Protams, eh, līgums ir jāratificē, jo tas ir visa pamatā. Ja nav izstājas eh, līguma, ja tas netiek ratificēts, tad nav pārējais laika, tad mēs nevaram vienoties ar Lielbritāniju par ļoti daudzām jomām, kas definēs mūsu attiecības nākotnē. Eiropas parlamentam un Britu parlamentam šis līgums ir jāpieņem. Tas ir izstājas līgums. Un tagad katram ir jāuzņem sava atbildības daļa Britu deputāti tuvāko dienu laikā balsos par šo izstājas līgumu. Tas ir līgums, kas atstās ietekmu uz viņu valsts nākotni. Es nevēlos vairs neko daudz piemetināt. Protams, ir jāizrāda cieņa demokrātisko debašu kultūrai gan šeit, ES parlamentā, gan arī Britu parlamentā. Tagad es eh, beigšu savu uzstāšanos. Eh, esmu izgaismojis eh, galvenos pārbaudījumus un jaunu programmu. Un savā informatīvajā vēstulē komisija Žāna Kloda Junkera vadībā ir izteikusi priekšlikums vairākās jomās. Tik daudz tiek runāts par Eiropiešu vienotību šajās sarunās, un valstu un valdību vadītāji vēlējās šādu saliedētību. Situācija patiešām ir samilzusi. Un valstu un valdību vadītāji saprot, cik šis jautājums ir smags, un, protams, arī uh, tas, kas notiek ASV, austrumos, dienvidos, situācija vidusjūras reģionā, terorisms ir tik šausmīgi daudz izaicinājumu. Un tādēļ Eiropas līderi nevelti ir satraukušies, un es domāju, šo satraukumu arī jūs varat izjust. Es kopīgi ar saviem darbiniekiem mēģinu uh, veicināt šo saliedētību. Uh, izkopjot dialogu, vienmēr ievērojot caurskatāmības tradīcijas. Sarunas uh, ir ļoti sarežģītas, un uh, tās ir norisinājušās, protams, uh, ar tādu smagumu sajūtu, jo pieņemtais lēmums nav vienkāršs, bet allaž valstu līderi ir domājuši par savu atbildību, domājuši par suverenitāti, par savu pilsoņu interesēm domājuši par to, kā garantēt ekonomisko stabilitāti, drošību, aizsardzību, um, attiecību virzīšanu ar Āfriku, klimatu. Tie visi ir jautājumi, uh, kam ir jātiek iekļautiem mūsu darba kārtībā, tādā darba kārtībā, kas vieš cerības. Mums ir jāturpina demonstrēt šī gatavība uzņemties savu atbildību un ir ne tikai jādomā par sarunu iznākumu, bet eh, jādomā par labvēlīgu iznākumu un mūsu uzdevumiem šajā laikā. Paldies! Merci beaucoup, monsieur Bar. Paldies, Barņēkungs, par šo eh, gan precīzo, gan eh, ļoti mm, izsmeļošo kompozīciju. Jāsaka, ka mēs piedzīvojam ļoti grūtus laikus, bet jūsu vēstījums bija tāds, kas domā par nākotni. Un tas, ko jūs teicāt, protams, ir radījis ļoti lielu interesi mūsu kolēģos. Vairāki desmiti ir pieteikušies runāt. Un, protams, tas liecina par šo lielo interesi. Es tagad lūkšu kolēģus būt ļoti precīziem, lakoniskiem, nerunāt ilgāk kā paredzēts. Un, ja jūs to nedarīsiet, es uh, norādīšu uz to. Un lūdzu, uzreiz runājiet par pašu būtiskāko. Es eh, jau pateicos Barņēkungam. Es domāju, ka viņa darbs ir pelnījis abrīnu. Eh, nu, un ja tagad visi jums pateiksies un izplūdīs eh, tādos garos izpušķotos vārdos, tas, nu, īstenībā neļaus tad runāt visiem kolēģiem, un arī Barņēkungam tas nebūs liels ieguvums. Mums ir jārunā par aktualitāti, par to, kas varētu notikt nākotnē. Tagad došu vārdu kolēģim, kas inicijēja šīs debatas, kolēģei Brigitai Honī. Godātais Barnie kungs, paldies par jūsu uzrunu. Paldies arī par to, ka jūs un jūsu komanda informē reģionu komiteju par sarunu gaitu. Paldies par šo uh, Herkulesa cienīgo darbu, kas jau ir paveikts, kaut arī apvienotās karalas izstāšanās nospiež mūs visus, tomēr eh, tā arī tika atspoguļota ļoti korekti. Brexit ir fakts, patīk tas mums vai nē. 25. novembrī valstu un valdību vadītāja apstiprinātājs eh, teksts stāsies spēkā, lai mēs nenonāktu pie haotiskas situācijas martā. Mums ir nepieciešams pārējais laiks, lai izveidotu eh, ilgtermiņa attiecības ar eh, apvienoto karalisti. Manai federālai zemē Leisaksijai ir vēsturiskas attiecības ar apvienoto karalisti, kaut vai atbrīvošanu savulaiku pēc otrā pasaules kara. Apvienotā karaliste ir svarīgs tirdzniecības partners mums e, lauksaimniecības produktu jomā, automobīļu būvē. Tādēļ Brexit mums ir īpaši rūkts. Mūsu uzņēmumi gatavojas. Viņi ir sākuši organizēt no jauna preču plūsmas. Apvienotā karaliste bija otrais svarīgākais tirdzniecības partners mums. Šobrīd jau viņi ir noslīdējuši uz trešo vietu. Kā federālās zemes valdība mēs jau mēnešiem ilgi informējam iedzīvotājus par to, ko nozīmē šis process un kādas būs sekas. Mēs esam uzsākuši arī informācijas apmaiņu. Mēs eh, informējam eh, internetā regulāri par eh, sarunās sasniegto progresu un jau tuvākajās eh, nedēļās mēs savas federālas zemes parlamentā pieņemsim arī regulējumu attiecībā uz Brexit un tā sekām. Mēs gatavojamies arī scenārijam, ka nebūs vienošanās ar Eiropas Savienību un apvienoto karalisti. Mums ir plāni, lai pēc iespējas ātrāk mazinātu kaitējumu, kas varētu izrietēt no šāda scenārija Paldies jums par sacīto par zivsaimniecību. Eh, mūsu zvejnieki īpaši ir satraukušies par eh, Brexit eh, scenārijiem, jo var būt arī tā, ka viņiem mūsu zvejniekiem ir aizliegts zvejot Britu ūdeņos. Līdz ar to ir nepieciešams atrast regu, mm, risinājumu šai situācijai. Mums tas ir ļoti svarīgi. Aicinu Eiropas komisiju nepiekāpties sarunās, un es zinu, ka jūs, Baņiekungs, esat mūsu pusē. Godātie kolēģi, Brexit izmainīs visu Eiropu, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs Eiropas iedzīvotāju uzticību Eiropas Savienībai stiprinātu un paplašinātu. Paldies! Merci beaucoup! Paldies! Maikls Mērfijs, lūdzu. Uh, thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji! nemazinot tos izaicinājumus, kas mums vēl ir priekšā, es vēlos atzinīgi vērtēt izstāšanās līguma projektu, kur ir redzami kompromisi no abām pusēm. Un no īru perspektīvas mums ir svarīgi sagraba, saglabāt lielās piekdienas e, vienošanos, kas nozīmētu, ka īrijas salā nav stingrā robeža. Tas ir ļoti svarīgi. Un protokola projekts skaidri nosaka, ka nav līgumā nekas, kas varētu apdraudēt konstitucionālo statusu Ziemeļīrijai vai saturu no eh, Lielās piekdienas līguma. Manuprāt, tas ir labākais un praktiski vienīgais risinājums, lai nodrošinātu sakārtotu apvienotās karalistas izstāšanos, kas nāks par labu mūsu pilsētām un reģioniem pilsētām un reģioniem ir jāturpina gatavošanos. Apvienotā karaliste aiziet. Mēs zinām, ka tas nozīmē pārmaiņas, bet vēl nezinām, cik lielas. Tādēļ ir svarīgi, lai pilsētas un reģioni būtu gatavi šādām izmaiņām. Lai būtu gatavi gan iedzīvotāji, gan uzņēmumi. Reģionu komitejai ir jābūt vienai no svarīgajiem dalībniekiem šajā sagatavošanās procesā izmaiņām. Uh, Reģionu komiteja ir jāpaliek centrālajam spēlētājam šajā dialogā, kas turpinās par Brexit. Un vēlos atbalstīt apvienotās karalistes kolēģus, kas prasīja ciešu sadarbību arī pēc Brexit starp mums un uh, apvienoto karalisti vietējā un reģionālā līmenī. Paldies! Merci beaucoup, il est prochain. Paldies! Nākamais Aldenborg kungs. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji. Apvienotā karalistē es tuvu konstitucionālajam haosam. Pastāv iespēja, ka Brexit vienošanās tiks noraidīta vai pat prasīts otrs referendums. Apvienotās karalists parlaments viensprāts tikai par to, ka nedrīkst pieļaut scenāriju bez vienošanās. Uh, vai 27 dalību valstu Eiropas Savienība būtu gatava pagarināt 50. panta periodu pēc 19. gada marta, jeb mudinās apvienoto karalisti atsaukt 50. panta paziņojumu, kā to Eiropas Savienības tiesa nesen ierosināja. Es pārstāvu reģionu pilsētu, kas ir gūs lielu labumu no dalības Eiropas Savienībā, un mēs būtu vēlējušies turpināt eh, dalību Eiropas projektā. Mana pašvaldība un tās dome eh, vēlas turpināt sadarbību ar visu Eiropas Savienību. Paldies! Merci beaucoup, et maintenant je donne la parole. Paldies! Kārls un Langemans lūdzu. Tak! Jā, vi beklagar alla Brexit, un du beskriver själv att alla ir förlorare. Jā, paldies. Mēs visi esam noskumuši par Brexit. Jūs jau norādījāt, zaudētāji ir abās pusēs. Kaut arī vienošanās ir gandrīz panākta, joprojām ir liela neskaidrība, kas ap to valda. Zviedrijas rietumos arī mēs gatavojamies Brexit. Handelsbanka, kas ir viena no lielākajām bankām, arī gatavojas tādam variantam, ka Brexit varētu notikt bez vienošanās. Mums ir e, liela tirzniecības apjomi, sadarbojoties ar apvienoto karalisti. Uzņēmējiem tagad ir jāmeklē jauni tirzniecības partneri jāgatavojas iespējamām muitas deklarācijām un tā tālāk. Zivsaimniecība mums ir ļoti svarīga joma, tā jau tika pieminēta. Arī skolām un augstskolām ir ļoti laba sadarbība ar Londonas un Edinburgas universitātēm. Un daudzi arī atrodas eh, stažēšanās eh, procesos eh, apvienotā karalistē, Brexit svarīgi ne tikai apvienotai karalistē, bet arī mums. Kolēģi Rob Jonkman. Jonkman kungs lūdzu tagad. Dank vēl, eh, voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji. Es tomēr gribēju paust eh, cieņu un eh, augstu novērtējumu Barņē kungam no EKR grupas. Negribēju tomēr no tā atteikties. Es gribēju pieminēt ambiciozo sadarbību, ko Barņēkungs pieminēja savā runā, pieminot universitātes, pašvaldības, reģionus. Kā jūs saskatāt šo sadarbību? Varbūt, ka jūs varētu vēl nedaudz vairāk to iztirzāt. Vai jūs arī pēc Brexit varēsiet turpināt šo darbu. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs. Dank vēl, voorzitter. Karls van Lo. Paldies, priekšsēdētāji. Labas vienošanās eh, garantē tādu ciešu draudzību, tas ir zināms jebkuram, un bez tirzniecības vienošanās eh, stingrais Brexits nodarīs lielu kaitējumu, piemēram, uh, eksportējošām un importējošām valstīm. Flandrijā mēs zaudētu 3,6% no IKP un vairākus desmitus tūkstošus darba vietu. 30 tūkstoši britu, kas dzīvo Bēļģijā, Flandrijā, Briselē, tāpat kā arī daudzi bēļģi, kas dzīvo apvienotajā karalistē, smagi cietīs Brexit rezultātā, un tagad mums te ir vairāk ieteikumi, kas būtu jādara. Eiropas Savienībai vajadzētu palīdzēt Lielbritānijai sagatavoties turpmākajai uh, procedūrai. Ir jābūt arī lielākai elastībai likumdošanas ietvarā, lai reģioni varētu labāk sadar, sagatavoties šīm iespējamām sekām. Domāsim arī par to, kas notiek Ziemeļjūras kontekstā. Jūs pats pieminējāt arī uh, dzīvsaimniecību un jādomā arī par um, ostām, par ostu ekonomiku. Mūsu reģionā ir mazas ostas, bet tās tautsaimniecībai ir ļoti, ļoti būtiskas. Ir jādomā arī, protams, par pavalstu un reģionu un pilsētu lomu. Paldies! Barbara Haibingera Nīdla lūdzu. Banjē, kungs, es runāju kā automobīļu intergrupas pārstāvi. Li vairāk miljonu iedzīvotāju Eiropā strādā šajā rūpniecībā vēlos uh, to parādīt uz Štajermāks, man dzimtā uh, rajona pieredzes visai Austrijai, apvienotā karalistē tikai devītajā vietā tirdzniecības partners, e, bet e, manam reģionam e, piektajā. Ir jāsaka, ka kaut arī Oksfordā notiek ražošana, 70% tiek pie piegādāti no kontinentālās Eiropas. Tas nozīmē, ka katru dienu Vairāk kā tūkstots smagās e, automašīnas šķērso Lamanšu šaurumu, lai pie, veiktu piegādas. Un esam eksportējuši no mūsu reģiona 2,4 miljonus transporta līdzekļu. Es aicinu viņu paturēt prātā, Banija kungs, e, šīs nozares e, lomu. Pēters Kaisers. Paldies, Pēters Kaisers. Godātais priekšsēdētāji kungs. Kā jau pirms manis runājušie sacīja, Brexit ir saistīts ar lieliem izaicinājumiem. Ietekme uz reģioniem, uz komunām būs atšķirīga. Jau šobrīd eh, Eiropas komisijai jāsāk domāt par to, ka daudzgadu finanšu schēma ar savām prioritātēm būs eh, viens no veidiem, kā mazināt negatīvo ietekmi. Otrakārt, par izstāšanās līgumu apsveicu ar to, ka esat nonākuši līdz līgumam, bet kamēr ne, nav ratificēts, tas tikmēr nekas vēl nav fiksēts. Kāda ir stratēģija jums un komisijai, ja tas neizdosies? Tas ir ļoti svarīgs jautājums, izšķirošs jautājums, jo tikai visām dalībvalstīm kopīgi strādājot, mēs varēsim eh, panākt vēlamo rezultātu. Un kas notiks ar partnerības ideju? ambiciozās partnerības ideju. Mums arī jāizdara secinājumi Eiropai. Tie bija nacionālās eh, valsts eh, apsvērumi un taktika, kas noveda pie šāda negatīva scenārija. Paldies, Dekosto kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, mēs tomēr dzirdam arī cerības šajā vēstījumā. Un jāsaka, ka Zīvsaimniecības asociācija vēlas jums pateikties par to, ka šai jomai esat pievērst tik daudz uzmanības, Barņē kungs. Un šis patiešām ir ļoti svarīgs pavērsiens ES vēsturē. Ir jādomā par tādu sarunu metodi, kas garantē saliedētību, un jūs tādu esat izvēlējies. Ir jābūt arī pilnīgai caurskatāmībai visu 27 valstu starpā padomē un arī institūcijās. Uh, Būt par dalību valsti nenozīmē to pašu, ko būt ārpus Eiropas Savienības. Es domāju, ka mēs eh, pa katrai ka varam izstrāstīt, eh, pieminot katru jomu, katru politikas virzienu atsevišķi, ko Brexit nozīmēs. Mēs ceram, ka uh, attiecības nākotnē būs labas attiecības. Uh, jūs mums esat nepieciešams Eiropai, jūs esat nepieciešams reģioniem, un mums šīs attiecības ir nepieciešamas arī pašu Brītu interesēs. Uh, jo jāsaka, ka, prota, es neesmu sadusmots par Britu tautu, kas nobalsoja par Brexit, bet esmu dusmīgs uz politiķiem, kas pie tā noved. Paldies, tagad Drūbata kungs. Jo, Mr. Barnier. Uh... Barnier kungs. Vēlos izteikties savas valsts Slovākijas vārdā. Vispirms vēlos norādīt, ka esmu nobažījies par to, kas notiek manā valstī. Šodienas diskusija ir ļoti svarīga, jo zināmi spēki, kas ir izraisījuši to, ko mēs šodien apspriežam, šie pretēropeiskie spēki, viņi kļūst aizvien stiprāki arī manā valstī. Pieaug ekstrēmisms, ir nacistu partija, kas iegūst vietas uz parlamentā Slovākijā, un valdošai koalīcija dažkārt eh, retorika virzās Krievijas virzienā, prokrieviskā virzienā. Un eh, mēs arī esam nobažījušies eh, par Krievijas agresiju pret mūsu kaimiņu Ukrainu, un esam nobažījušies par to, tas, kā tas ietekmēs mūsu valsti un citas dalībvalsts, un es arī vēlētos redzēt risinājums. Uh, Šis ir laiks, kad mēs lemjam par nākotni, Slovākijas nākotni Eiropas Savienībā. Un kā sava reģiona gubernators vēlos prasīt jums, kā jums liekas, ko mēs e, reģionālajā un vietējā līmeņa politiķi varam izdarīt, lai e, virzītu atkal dalību valstis tuvāk Eiropai? Paldies! Antonijs Buhanans lūdzu. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji Barņiekungs Nacionālā asociācija strādā pie tā, lai jūs ņemtu vērās Brexit sarunās arī Skotijas perspektīvu. Mēs atbalstījām palikšanu Eiropas Savienībā. Mēs joprojām uzskatām, ka tas ir labākais risinājums Skotijai, apvienotai karalistei un Eiropas Savienībai kopumā. Pagājušajā nedēļā mēs vienojāmies par uh, People's Vote, tā sauc kampaņu, kas eh, vēlas uh, Um, uzsākt uh, aģitāciju par palikšanu Eiropas Savienībā. Mēs prasām, lai 50. pāns tiktu apturēts, kamēr nav veikta manis minētā atkārtot balsošana. Ja um, tas būs nepieciešams, esam gatavi to atbalstīt arī šeit, Briselē. Mēs vēlētos, uh, lai tiktu izveidota kopīga struktūra no Eiropas Savienības un apvienotās karalists puses, uh, Eh, kur ņemt vērā arī Skotijas eh, intereses. Mēs esam apvienojušies šajā apvienībā Koslā, eh, lai pārstāvētu apvienotāju karalistē un Eiropā strādājošu vietējā līmeņa pārstāvu viedokļus. Ja netiks izveidota kopēja struktūra, kas pāraudzīs Brexit sekas, tad tas nāks par kaitējumu uh, E, tiem, kas nebalsoja par Brexit. Un e, mēs Skotijā vairākums balsājām par palikšanu Eiropas Savienībā. Paldies! Nu, un tagad pēc pirmiem šiem 12 aptuveni runātājiem gribētu dot Barņēkungam iespēju rēģēt uz dzirdēto. Oui, monsieur le président, merci à, à chacun de. Paldies, priekšādātāji, paldies visiem, kas izteicās. Nu, pavisam tā īsi un lakoniski centīšos rēģēt. Mm, mm, viena no runātājām, Pirkita, runāja par gatavošanos automobīļu sektoru. Mēs, kā Eiropas komisija, esam publicējuši 70 paziņojumus, katram sektoram atsevišķi. Tie ir publiski pieejami, un tos var izmantot uzņēmumi un reģioni, lai izprastu tos trumpus, kas likt uz spēles, gatavojoties šim procesam brīdim. Un te mēs ietveram arī tādu scenāriju, kas, ko mēs nevēlamies, bet kas tomēr ir iespējams, respektīvi, ka vienojums, vienošanās netiek noslēgta, ka šis nav deal variants. Uh, Un līdz ar to, nu, es domāju, ka pavisam liederīgi šobrīd ir visiem šiem scenārijiem iepazīties vēl līdz martam, lai attiecīgi vai nu pātrinātu sagatavošanās darbus, mainītu uzsvarus tajos. Tātad izmantot šo laiku, lai gatavotos gaidāmajam brīdim. Kāna kungs. Un tāpat arī Pēters Kaisers runāja par reģioniem, Balova kungs, es esmu bijis brigē pats personīgi. Nē, tā nav pir mana pirmā vizīte Flandrijā, un es esmu redzējis, kā potenciāli Brexit var ietekmēt jūsu reģionu, šo turpināmību attiecībās eh, eksporta jomā caur šo ļoti lielo Flandrijas ostu. lai pārbaudītu ietekmi uz vienu vai otru reģionu, nu vienalga, kur tas būtu Dānijā, Nīderlandē vai citur. Tas attiec, protams, arī uz Francijas reģioniem. Mums nepieciešams pirmām kārtām zināt pavisam precīzi nākotnes attiecību raksturu. Nu, un te var jums nu, tikai atsaukties nedaudz uz šo deklarāciju, uz tekstu, kas tur atrodas, respektīvi, tur tiek runāts par konverģenci saskaņā ar mūsu principiem, un tos mēs nemainīsim pašos pamatos. Tātad eh, vienotā tirgus integritāte, četri pārvietošanās brīvības principi, lēmumu pieņemšana, un, un sarkanās līnijas ir bijušas šajā gadījumā tikai no Lielbritānijas puses. Mēs vienmēr esam to teikuši, un arī to teicis Donalds Tusks, ka ja pēc Brexit sarunu laikā, kas pēc tam turpināsies divus gadus vai vēlāk, Lielbritānija savas prasības attīsta tālāk, esam gatavi tūlīt pat tām pielāgoties. Deklarācija tika sagatavot uz tādas konverģences pamata, kas pamatojās uz brīvās tirniecības nolīgumu, ja brīvas tirniecības telpu. Tas bija tas pamats, bet katrā ziņā panākt jau var arī ko vairāk. Var to papildināt, ja to vēlas Lielbritānijas valdība. Nu tad, zinām, elastība, atvērtība šeit ir iestrādāta. Bet, nu, visiem labi, protams, jāsaprot, ka mūsu gadījumā no saviem principiem mēs nevaram atteikties. Atminos, nu, jā, protams, par tām bažām, kas, kas tika paustas atsevišķos reģionos, ar to es, par to es runāju ar Junkeru un tā tālāk. Un tas, protams, tika ņemts vērā un tiks ņemts vērā tad, kad domāsim par to, kurā virzienā virzīt tālākās nākotnes attiecības. Uh, Mums jāraugās arī uz to, kādu pašreiz instrumentu, budžeta instrumentu pieejam, lai reģioniem šai procesā palīdzētu. Lanegrēnas kundze runāja par universitātēm. Es varu tikai apsolīt jums un apliecināt, ka Lielbritānijas gadījumā mēs turpināsim piemērot tos instrumentus, kas ļaus sadarboties ar tieši tāpat kā citām trešām valstīm, kā piemēram Norvēģiju, Izrēlu vai Šveici šajā gadījumā. Uh, un tas ietvers arī, piemēram, Erasmus programmu, uz ko jūs atsaucāties. Albertam Boram savukārt vēlos teikt, ka saprotu viņa bažas. Bukanan kungs tāpat atseicā, atsaucās uz 50. pantu. Es jūsos klausos visus priekšādātāji. Bet jāsaka, šobrīd, kā saruna vedējs, es nevaru šeit iestāties vienas vai otras puses, nu tā teikt, pusē. Uh, Es uzklausu vienkārši visus, uzklausu visus, kas nāk pie manis. Tostarp es uzklausu arī Farāģu kungu. Nu, jāsaka, mūsu tikšanās ar viņu vienmēr ir bijušas tādas intelektuāli stimulējošas, bet es neieņemu puses šajā gadījumā. Visi labi zina, ka pie kādiem apstākļiem 50. pants tiek izmantots, iedarbināts. Tas tika iedarbināts eh, no Lielbritānijas puses šajā gadījumā bet nevaru, kā jau teicu, ieņemt puses attiecībā uz to, kas notiks balsojuma rezultātā apakšpalātā Lielbritānijā, izņemot, eh, ka varu teikt, un to var teikt rāmi un mierīgi un skaidri, ka pēc Um, Eiropadomes un komisijas domām tā vienošanās, kas ir šobrīd uz mūsu galda, šī, šī izstāšanās vienošanās un uh, vienošanās par nākotnes attiecībām no mūsu skatu punkta ir vienīgā iespējamā un vislabākā iespējamā, ko bija iespējams panākt, lai šo izstāšanos norganizētu sakārtoti. Atkārtošu vēlreiz arī Jonkman kungam, uh, ka, protams, šai vienošanās tekstā par nākotnes attiecībām ir arī tāda elementi un parametri, ka šīs attiecības, kas jau tā paredzēts ļoti ambiciozas, atsevišķās jomās var izvērst vēl tālāk. Jo tas, kas šeit politiskajās deklarācijās parādīts, eh, nekad vēl nav bijis nevienās, nevienā vienošanās tekstā ar citām valstīm. Tas ir tiešām tāds bezprecedenta gadījums. Bukankungs. Uh, eh, Tieši tāpēc es nevēlos arī izteikties šeit par Skotiju, jo tas ir jautājums, kas drīzāk tad tālāk būs atkarīgs no Lielbritānijas debatēm. Uh, Es kā sarunvedējs esmu sakojis līdzi pašais valdības noskaņām, un tas, ko viņi saka Lielbritānijā šobrīd, un viņi to saka jau visus šos divus gadus, ka viņi grasās izstāties no, Lielbr no ES, izstāties no vienotā tirgus un izstāties no muitas savienības. Nu, ļoti labi, nu, skumji, protams, bet, nu, tas tad mums ir jāspēj arī nodrošināt. Saskaņā ar mūsu principiem Pīters Kaisers un De Koster kungs, kā arī nu pat Dabras kungs runāja par mācību, kas jāgūst no Brexit. Negribu šais debatēs iezināties pārāk ilgi, jo mans uzdevums šobrīd ir strādāt ar sekām, ko rada Brexit. Bet, protams, ka esmu arī politiķis, un esmu bijis politiķis visu savu mūžu. Es vienmēr esmu runājis ar pilsoņiem, un es ieteiktu nejaukt sekas ar mācību, kas būtu no kaut kā gūstams. Mācības ziņā uh, Nu, jāsaka, arī nevaram ja, jaukt visu vienā, tā teikt, vienā katlā šos populistiskos uzstādījumus, reizēm dažādu veidu sociāla rakstura dusmas vai neapmierinātību protams, visas šīs sajūtas ir jāuzklausa un uz to visu ir jārēģē Eiropas politiķiem varbūt citādāk nekā tas notiek šoreiz, varbūt dažādos līmeņos, tāpat vietējā līmenī uz to visu ir jāmeklē atbildes nenoliedzami, bet to nevajag jau ar Brexit sekām. Kā jūs teicu, jāizvarās no populisma. Un e, nedrīkstam jaukt populistu viedokli ar vienkārši tautas viedokli. Tas nevienmēr ir vienlī, vienlīdzīgi. Es vienmēr esmu uzskatījis, ka Eiropas Savienībā katrai valstī, katrai teritorijai, katram pilsonim ir pievienotā vērtība. Jūs runājat par Slovākiju, bet tas attiec arī uz visām citām valstīm. Katrai dalībvalstī ir savu pievienotā vērtība šai mūsu kopējā izveidotajā kopienā. Paldies priekšādātājs turpin, tālāk dosim vārdu tālākajiem runātājiem. Un pirmais būs Marks Špaihs. Paldies priekšsarētāji. 1975. gadā apvienotā karaliste pirmoreiz pateica nē. 57. Ehm, gadā es atvainojos, pateicu pirmoreiz nē ehm, Eiropas kopienai, bet eh, Lejas saksija nebūtu nemaz eh, bijusi tāda, kā tā ir bez apvienotās karalistes. Varbūt eh, apvienotā karalistē reiz būs jāspēj pateikt arī jā. Eiropas Savienībai un reģioniem šeit ir īpaša loma pilsētu partnerības, skolu partnerības, apmaiņas programmas ar pilsoniskajām organizācijām un arī apmaiņas programmas zinātniskajā jomā. Mums ir nepieciešams nevis centienus mazināt, paturēt šo sadarbību, bet stiprināt. Un vēlreiz tomēr paldies Baniekungam par viņa lielisko darbu. Tālāk došu vārdu mūsu kolēģim Antonī. Wales, the... Es pārstāvu Velsas parlamentu. Man nav laika izstāstīt visu, ko es jūtu par krīzi, kurai mēs tuvojamies eh, Velsā. Mēs zinām tikai to, ka izstāšanās no Eiropas Savienības atstās ilglaicīgas negatīvas sekas. Lai kas arī notiktu, mēs Velsā joprojām gribam saglabāt attiecības ar Eiropas Savienību. Un mums ir arī pienākums. Ir vesela paudze ar jauniešiem, kas vēlas sevi redzēt kā jauni velsieši Eiropā Un cerams, ka var kaut kad nākotnē viņi varēs sēdēt šeit, šajā plenārsēžu zālē, arī Eiropas parlamentā. Ko mēs varam darīt, eh, lai eh, ļautu tādiem parlamentiem kā Velsas parlaments uzturēt produktīvas attiecības ar Eiropas Savienību? Kā Velsai var būt šādas produktīvas attiecības pēc Brexita pasaulē? Uh, kādas asociētās attiecības varētu būt iespējams ar Velsu un Eiropas Savienību, lai nodrošinātu, ka tās partnerības, kuras mēs esam izveidojuši, turpinātos, jo tām ir jāturpinās. Paldies! Nākamais runātājs. Gamara Vizklāraju. Gracias, eh, prezidente. Pro... Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu no Spānijas, no vīnu ražošanas reģiona kā Banie kungs eh, norādīja, mēs cīnāmies ar lielu neskaidrību. Un ļoti daudz, kas mūsu reģionā ir atkarīgs eh, no eh, mūsu vīnu sektora. Mēs vēlamies lūgt jūs uh, pievērst īpašu uzmanību produktu izcelsmes apliecinājuma aizsardzībai. Kvalitātes standarti Britu produktiem importējot viņus uz Eiropas Savienību, ir jāsaglabā. Apvienotā karaliste aiziet, mums ir skumji to vērot. Spānija kļūs par tādu teritoriju, kur ir apvienotā karalists klātbūtni jūtama. Mēs runājam par Gibraltāru. Mums ir nepieciešams atrast situācijas risinājums. Jārisina situācija ar tiem spāņiem, kas katru dienu šķērso robežu. Als burgemeester en bestuurder van de regio Kā Rotterdamas uh, mērs, uh, es uh, patiešām apzinos, cik Brexit varētu būt postošas sekas. Rotterdama ir lielākā osta Eiropā. Mums ir jādomā par uh, negatīvo ietekmi, nevajag domāt, ka viss uh, būs tik pozitīvi. Mums ir jāsaprot, ko tas nozīmēs arī eksportētājiem, kas tik daudz preču eksportē uz apvienoto karalistu, un ir šis Brexit ietekmes skēns tās augtais, ko mēs veicam visās uh, Holandas pilsētās un reģionos un Rotterdamas reģions eh, patiešām vēlas pastiprināt sadarboties ar apvienoto karalisti arī pēc Brexit. Un jāsaka, ka Brexit uh, varētu nozīmēt uh, infrastru, uh, tādus ieguvumus infrastruktūrai, ņemot vērā tuneļus, ko varētu, piemēram, izbūvēt. Un es domāju, ka neskatoties uz uh, dažādiem pamudinājumiem un e, izteiktajiem brīdinājumiem e, uzņēmumi nepietiekam gatavojas Brexit e, iespējamām sekām. Uh, Mums ir jāturpina darboties, un es gribētu teikt, ka arī Britiem ir jāpadara savu uzdevumu. Paldies! Un tagad uh, Džerijs Vulfs. Priekšsēdētāji Barņē kungs apmaiņas programmas eh, zinātniskajā un akadēmiskajā jomā ir viens no veiksmīgākajiem risinājumiem Eiropas Savienībā. To, to arī parāda pētniecības pamatprogrammas un Erasmus programmas veiksme Mēs strādājam kopā. Apvienotā karaliste zinātnes un pētniecības jomā ir centrāls partneris ne tikai Eiropas Savienībai kopumā, bet arī manai pilsētai Berlīnei. Veidojot sadarbību nākotnē, mūsuprāt, ir jāatrod līdzsvars starp to, ka nevar izvēlēties tikai labāko, bet vienlaicīgi ir jāatrod arī iespējas risināt nepieciešamās lietas atvērtība un sadarbība gan ar austrumiem, gan ar rietumiem Berlīnē nākus tikai par labu. Mēs atbalstam sadarbību Eiropā un redzam iegūmus no tā. Pilnīga apvienotās karalistes izslēgšana no pētniecības jomas Eiropas Savienībai būtu pretrunā līdzinējām veiksmes stāstam, Mums ir jāturpina apmaiņa ar idejām. Mums nevajag Eiropu pirmajā vietā, kas eh, norobežojas no citiem, bet atvērtu Eiropu, kas eh, tikai veicinās veiksmes stāstu. Paldies! Tālāk došu vārdu Keitai Fīnijai. Thank you very much, Mr. President. Priekšsēdētāji, paldies, Barņiekungs. Es esmu jaunākā īrijas delegācijas pārstāve, un man ir paveicies tādā ziņā, ka esmu uzaugusi īrijā, kur ir bijis miers visas manas dzīves garumā gandrīz. Un uz šiem pamatiem vēlos teikt jums arī paldies par jūsu apņēmības pilno izturēšanos pret lielās piekdienas vienošanos šī procesa gaitā, un par to, ka atzinīgi vērtējat un ka atzīstat tos katastrofālos. Uh, elementus kas, un sekas, kas varētu būt, ja šī vienošanās vairs nebūtu spēkā. Bet tālāk gribu aicināt jūs neturot, neskatoties uz rezultātu balsojumam apakšpalātā, turpināt tomēr ievē, domāt par šo lietu. Es tāpat vēlos uh, Eh, atsaukties uz rezolūciju, kas tika vienprātīgi pieņemta šajā komitejā pagājušā gada maijā, un kur mēs turpinājām aicināt izmantot stabilizācijas fondu, respektīvi izveidot šo stabilizācijas fondu, kas ļautu palīdzēt tiem reģioniem, kurus Brexit skartu visvairāk. Vēlos jūs vēlreiz aicināt eh, domāt par šādu fondu un izmantot savus dienestus, kas eh, lēš tiešām šādu veidu solis pērtu. Paldies! Tālāk došu vārdu Anetei Tabārai. Liels paldies priekšsādātāji. Es runāju Hamburgas, eh, Hanzas pilsētas vārdā, tā ir lielākā rūpniecības pilsēta Vācijā, mums ir milzīga osta, tradicionāli mums ir ļoti ciešas sabiedriskās un ekonomikas attiecības ar Lielbritāniju. Līdz ar to Brexits kars mūs ļoti skarbi, mēs tikai vēl nezinām, cik ļoti skarbi. Uh, Jau vasarā īstenojām koordinācijas grupas darbu. Manā vadībā tikāmies ar dažādiem ekspertiem, pārstāvjiem no rūpniecības nozares, ar dažādiem veterināro dienestu, muitas dienestu pārstāvjiem, zinātniekiem. Izveidojām arī dzen, eh, mājas lapu, kurā regulāri informējam visus, kas to vēlas par dažādu ar Brexit saistītiem jautājumiem. Un es šobrīd gatavojam arī likumdošanas projektu, kas attiektos uz pārējais posmu Gadījumā, ja tomēr šī vienošanās tiktu pieņemta, tur runājam tāpat laikā arī par tādiem ārkārtas pasākumiem. Gadījumā, ja šī izstāšanās būtu tādā skarbā variantā, manuprāt, būtu vajadzīgs, lai visās jomās, arī komis, visos līmeņos, arī komisijas līmenī, dalībvalstu līmenī un arī pašvaldību līmenī tiktu ieturēta vienprātīgi saliedēta līnija, jo tie normatīvie nosacījumi, ko vēlamies likumā, likumos iestrādot, tiem visiem jābūt līdzīgiem šai gadījumā. Priecājos, ka ir uzsākts šis dialogs un vēlreiz liels paldies paldies, Mišela Barņē, jums par paveikto darbu. Liels paldies, nākamais runātājs Nikolā Droboslavičs. Viņa nav zālē, nu tad tālāk nākamais runātājs - Bazilo Rorta. Muito obrigado, Sr. Michel Barnier. Lielas paldies, Barņiekungs! Neskaidrība attiecībā uz attiecībām starp ES un Lielbritāniju ir kaut kas tāds, kas, ko varēs kliedēt tikai 11. decembra balsojums Vestminsterā. Mēs patiešām ceram, ka tas būs pozitīvs šis rezultāts, bet diemžēl šķiet pastāv arī pamats dažāda veida bažām un šaubām. Uh, Ceram, ka tiks veidota atvērta, ambicioza mm, nākotnes partnerība gan attiecībā uz tirzniecību, gan citiem politikas aspektiem, un e, varēsim būt joprojām ļoti pietuvināti Lielbritānijai. Piemēram, eksporta tirgus e, Portugālē ir ļoti svarīgs šajā gadījumā turisma tirgus, un tāpēc domāju, ka īstermiņā šais jomās jutīsim pamatīgi ietekmi 5% samazinājums eksportos, ilgtermiņā pat līdz 24% šis samazinājums paredzēts savās intereses pašvaldībā, no kuras nāku, e, pie, samazinās pieprasījums pēc pakalpojumiem, tāpēc, ka samazināsies turisma apjomi. No 19. gada martam līdz pārējais perioda beigām parādīsies pamazām ar vien lielāka skaidrība. Nu, tā vismaz ceram. Un tāpēc šis izstāšanās līgums uh, ir svarīgs. Mums svarīgi tāpat laikā salams, samazir, sāk saglabāt arī vienotību. Nākamais runātājs Arnolds Hačs. Barņiekungs, esmu no Ziemeļīrijas Daudzus gadus esmu dzīvojis cauri visām šīm īrijas armijas e, terorismu akcijām un tā tālāk, un tāpēc šī robeža e, ir kaut kas ļoti, nu, tāds vecmodīgs, un to nedrīkstam atjaunot. Lielbritānijas iedzīvotāji Ziemeļīrijā ir tikuši pazemoti šī visa šī procesa laikā šīs piespiedu robežas, e, šīs šķirtnē tiks veidota, taču norisinās ļoti plaša tirzniecība. Mēs e, vēlējāmies izveidot atbilstīgu darbu komiteju, bet Lielbritānija to nevēlējās. Ziemeļīrija taču e, faktiski nu, ir tikusi padarīta par darboties nespējīgu šī procesa laikā, un šis backstop jeb gala risinājuma variants tiešām ir tāds kā slasts. Es domāju, ka Ziemeļīrijai un Lielbritānijai vajadzētu piekrist uh, visiem mēs noteikumiem šajā gadījumā izņemot, ja vien Lielbritānija negrasās mūs vienkārši palaist uh, vaļā. Visu pušu interesēs šai gadījumā ir atrisināt šo situāciju miermīlīgi. Barņiekungs, lūdzu, ņemiet vērā visas šīs delikātās nianses, kas ir tik svarīgas eh, Ziemeļīrijas pilsoņiem. Liels paldies! Nākamais runātājs. Thank you. I live. Uh... Paldies. Dzīvoju pie īrijas robežas, Ziemeļīriju, un visi, kas mēs dzīvojam šajā reģionā, esam ārkārtīgi nobīžījušies par to, kā Brexit ietekmēs mūsu kopienu reizēm. Es pat brīnos, ko, vai, vai šie Brexit atbalstītāji vispār saprot, ko tas nozīmēs vienkāršajiem iedzīvotājiem viņa ikdienas dzīvē. Uh, Mēs nekad nedrīkstam atgriezties pēc šīs striktās robežas, pie vardarbīgās pagātnes, un tāpēc ir vajadzīgs šis backstop instruments. Paldies jums par to! Mums, kā lauksaimniekiem, arī būs ļoti negat, izjūtam ļoti negatīvi ieteikumi. Nevarēsim pārbot produktus, iegādāties augstas kvalitatīvas pārtiks produktus. Esmu tēvs, un tāpēc jau vairāk nesaprotu, kā Briti var šobrīd atņemt šīs iespējas mūsu jauniešiem izglītoties un strādāt visā plašajā Eiropas kopienā. Esmu vēlēts pārstāvs un man burtiski bail domāt par to, ko Brexit nodarīs mūsu kopienām. Mēs esam garus gadus pavadījuši cenšoties sadziedēt šīs plaisas un brūces no pagātnes, un šī pašreizējā situācija var tās atkal atvērt. Te mēs nerunājam par kaut kādiem atsevišķiem ego un tam līdzīgi runājam par mūsu kopējo nākotne, un par niekums vienkārši tīri personīgi gribu teikt jums lielu paldies. Turpiniet tā, turpiniet lieta, jo mums ir jāvirzās uz priekšu un nedrīkstam. Un Brexit mums nav vajadzīgs vispār. Paldies, jūsu uzstāšanās laiks ir pārkāpts. Nākamais runātājs Paskāls Mongals. Merci, euh, monsieur. Paldies priekšādātāji Barņēkungs. Paldies par jūsu apņēmību šajā ļoti sarežģītajā ceļā mēģinot ļaut Lielbritānijai nostāties uz savām kājām un Eiropas Savienībai saglabāt savu saliedētību eh, bez traģiskām sakām. Pavisam vienkāršs jautājums, Barņiekungs. Es nāku no reģiona, kā daudzi, kas, mm, kur tiek ražots vīns, un tas ir vīns, eh, kas Lielbritānijā pat ļoti garšo, tas ir šampanietis. Mm, Lielbritānija ir mūsu pirmais tirniecības partners, tātad ļoti svarīgi patērētāji tur un barņiekungs, vai jūs varat mums apsolīt, apliecināt, eh, un to starp, protams, vien, ka Lielbritānijas pilsoņi varēs turpināt svinēt savus dzīves lieliskākos notikumus ar šo lielisko dzērienu, un vienlaikus arī apliecināt mūsu šampaniešu ražotājiem, ka viņi varēs turpināt eh, eksportēt savus produktus uz Lielbritāniju. Paldies, tas bija jautājums. Nākamais runātājs Eriks Fraivons. Ja, tak for ordet, og tak for et stort stykke arbejde. De... Liels paldies! Un liels paldies, saka Flaiholma kungs par paveikto. Priecājos, ka ir dot mums šāda iespēja teikt jums paldies. Es esmu pavisam maziņas reģiona, reģiona pašvaldības mērs. Jūs pavisam nesen bijāt pie mums arī ieradies. Mēs esam lielā mērā atkarīgi no zivsēmniecības. Un jūs jau savā uzstāšanās reizē runājāt par Dānijas ehm, zvejniekiem un viņu rūpēm. Viņi lielā mērā ļoti bieži zvejo Lielbritānijas ūdeņos. Tāpēc priecājos, ka sarunu gaitā jūs pieturējāties pie savas nostājas attiecībā uz zivstenīcības nolīgumu un ceru, ka tā tas būs arī nākotnē. Vietējās pašvaldības kas atrodas pie Ziemeļjūras krastiem, uzskata par ļoti svarīgu šo iespēju turpināt eh, zvejot Lielbritānijas ūdeņos. Viņiem jāsaka, par šo situāciju vairs nav nekādas kontrolas, tāpēc es tiešām ceru, ka jūs turpināsiet ievērot sevis līdz šim ieturēto līniju. Paldies! Nākamais runātājs Sēmons Kungs. Thank you, Mr. President. Paldies priekšādātāji! Esmu bijis pro-eiropeisks, konservatīvais kopš brīža, kad pie, pievienojos sav, savai partijai Māstriktas līguma apspriešanas laikā, un tāpēc jūtu milzīgu vilšanos šīs dienas sarunu laikā, bet gribu uzdot pavisam konkrētu jautājumu. Jūs pieminējāt reģionālās vietējās pašvaldības, bet tās netiek pieminētas šajā izstāšanās līgumā un politiskajā deklarācijā, neskatoties uz to, ka ir iekļauts konkrētas atsaucības, piemēram, uz sadarbību ar parlamentiem, ministriem, ierēģiem un pilsonisko sabiedrību šajos līmeņos. Ņemot vērā vērā, kādi bija visi šie darba apstākļi, kur tika strādāts pie visiem praktiskiem jautājumiem, jūs par to runājāt šīs uzstāšanās sākumā, vai jūs varētu paust un apliecināt savu atbalstu arī tam, ka arī turpmāk Lielbritānijas vietējās un reģionālās pašvaldības varēs piedalīties šādā sadarbībā uh, un uh, sazināties līdz ar to, strādāt kopā ar dažādām mēs iestādēm. Paldies! Tālāk došu atkal vārdu Barņēkungam, lai viņš, nu, atkal atbild uz nu jau dzirdēto. Eh, merci à, à tous ceux qui sont intervenus. Paldies visiem, kas izteicās. Antoni Kungs, jūs runājāt par ekonomiskajām un arī šīm humānajām saiknēm. Uh, Protams, visi eh, nožēlo šo pieņemto lēmumu, bet mums tas arī ir jāciena. Un ievadrunā es teicu, ka Lielbritānija jau te paliek, tā paliek tepat eh, netālu, tā ir mūsu draugs un partneris, sabiedrotais, un šī draudzība mums ir jāsaglabā. Mēs to varam varbūt veidot citādāk, piešķirt tai citu juridisko formu. Uh, jādomā par eh, šo eh, ekonomisko partnerību un eh, sabiedroto lomu drošības aspektos. Es strādāšu, cik vien ilgi tas man būs atvēlēts, lai radītu šādas ambiciozas attiecības visās manas minētajās jomās. Antoni Kungs, es nevarēju atbildēt Bukanana kungām par Skotijas jautājumiem. Jā, um, Vēls, Skotija, es, protams, esmu ticies ar ministriem, bet tās ir patiesībā iekšējās debates, kas ir jārisina Londonas valdībai. Antonī kungs un Saimon kungs tāpat. Pieminējāt to, kāda loma ir uh, dialogam ar reģioniem. Ir paredzēts struktūrētais dialogs ministriju, eh, pilsētu, tehniskā līmenī un šāds struktūrētais dialogs, eh, protams, eh, skars arī starpreģionālos jautājumus un jādomā arī par dažādām apmaiņas programmām, kas, kam ir jāturpina uh, norisināties, un ir jābūt šādām iniciatīvām, kas ļautu labāk sadarboties apvienotāju karalistē ar Eiropas Savienības reģioniem. Es gribēju jums vienkārši uh, jūs iedrošināt un gribēju teikt, ka Eiropas komisija joprojām jūs turpinās uzklausīt. Feinholma kungs uh, pieminēja manu vizīti Jūtlandē. Es, protams, uh, to neesmu aizmirsis. Mums arī zivsainiecības jomā vajadzēs tādu labu vienošanos, protams, tā, tā nebūs varbūt identiska tai, kas tagad ir spēkā. Bet mums ir jāvienojas arī par piekļuvi teritoriāliem ūdeņiem un visu pārējo. Un šīm nolīgumam ir jātiek pieņemtam sarunu rezultātā, un tas iekļausies tādā lielākā uh, Uh, kopainā lielākā ietvarā mm, vispār runājot par mūsu turpmākajām attiecībām ekonomikā. Jūs pieminējāt arī ģeogrāfiskās uh, izcelsmes norādes. Es savulaik Francijā biju lauksaimniecības ministrs. Pie mums ir ne tikai šampanietis, mums ir arī ļoti daudz citu uh, izcelsmes norāžu. Mums ir ilgspējīgā veidā jāturpina aizsargāt eh, visa veida intelektuālais īpašums, eh, kas attiecas uz eh, šiem vairāk kā 3000 izcelsmes norāžu. Un tas ir arī ļoti būtiski mūsu ekonomisko saikņu kontekstā. Uh, Un ir patiešām jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai varētu turpināt eksportēt uh, šampanietu uz apvienoto karalisti un uh, savukārt uh, importēt uz Franciju skotu viskiju. Nu, tie ir tikai daži piemēri. Es gribēju Kamalā kundzei tikai atgādināt, ka vienotājā tirgū tie produkti, kas nonāks šeit no trešajām valstīm, nu vienā brīdī tā varētu būt arī apvienotā karalista, arī tiem ir jāievēro visas sanitārās normas. Ir konkrēti standarti. Un jūs pieminējāt Gibraltāru. Un tika panākta vienošanās vienbalsīgi ar 27 valstīm, ka uh, Eh, tas, kas attieksies uz Gibraltāru, eh, tur ir jālem Spānijas karalistei. Un jūs pieminējāt arī Rotterdamas ostu. Kā jūs mēģināt sagatavoties Brexit? Nīderlandē tiek eh, gatavotas eh, 700 jaunas eh, muitas struktūras, Beļģijā 400. Protams, ka būs atkal kontrols, situācija nebūs tāda pati kā iepriekš, tā, nu, ja nebūs kvotu, nebūs tarifu, bet vienā brīdī, ja Lielbritānija izstāsies, tad, protams, būs jābūt arī muitas kontrolēm ņemot vērā Eiropas uh, regulējumu produktu jomā. Mums ir jāsagatavojas šādai iespējamībai un katram uzņēmumam uh, katrā jomā vajadzēs tam pielāgoties. Es gribēju jums arī pateikties par visu to darbu, ko veicat reģionos un pilsētās. Un uzņēmumiem, pilsoņiem ir jāsagatavojas šam, šim jaunajam scenārijam. Mēs arī esam savā politiskajā paziņojumā to pieminējuši. Jūs eh, runājāt arī par Erasmus programmu un izpēti. Es esmu pilnībā pārliecināts, ka vajadzēs eh, mūsu sadarbību turpināt, eh, varbūt citā veidā, bet izpētes, Erasmus, Kopernikus programmas, tam visam ir jāturpina darboties. Un nesen es tikos ar Kristofu Rosī, kas ir uh, liela Francijas slimnīcas direktors. Viņi ir specializējušies uh, onkoloģijas jomā cīņā pret vēzi. Uh, Un viņš teica, ka ir ļoti svarīga šī sadarbība. Viņi sadarbojas ar Kembridžas slimnīcu. Viņi pat tiešām kopīgiem spēkiem meklē zāles, um, ārstēšanās iespējas pret vēzi, pret Alzheimeru. Un šāda spēku apvienošana patiešām ir ļoti vērtīga. Mums, protams, ir jāsaprot, kā šāda tik vērtīga sadarbība varētu turpināties nākotnē, varbūt citā. Uh, um, tehniskajā un juridiskajā ietvarā. Stīnskungs pieminēja īriju. Es neat, Ne, neaizmirsīšu to uh, Ziemeļīrijas uh, apmeklējumu Dalganenā. Uh, esmu vairākas reizes bijis Ziemeļīrijā, bet Finī kundze, es tur tikos ar vairākām sievietēm, un es varu jums tikai piekrist. Ziemeļīrijas jautājums tas neskan tikai preces, muitu. Uh, robežas, tas attiecas uz pilsoņiem. Sievietēm, vīriešiem viņi nevēlas uh, šo konfliktu atgriešanos, viņi vēlas turpināt dzīvot mierā, un šo mieru panāca drosmīgi politiķi, divi Nobela balvas laureāti Ziemeļīrijā. īrijā. Un tie bija cilvēki, kas abās robežu pusēs sadarbojās. Mēs redzējām, kā tas notiek. Mēs vēlamies, lai šis miers uh, joprojām turpinātos. Arī uh, daļa no ES budžeta tam tiek atvēlēta. Un es uh, turpināšu, nestoties uz to, ko es darīšu nākotnē, kur mani aizvedīs mans profesionālais ceļš, es turpināšu uh, atbalstīt uh, lielās piekdienas vienošanos. Es negribu, lai stingrā robeža atgrieztos. Ir jāatrod eh, kaut kāds risinājums ar Britu valdību, kas pārstāv Ziemeļīriju. Ir jāatrod tāds nolīgums, tāda vienošanās, kas ņem spēkā visu intereses, eh, visu ekonomiskās intereses. Tik kritizētais eh, backstops nevar tikt izmantots. Mēs negribam, lai tas tiktu izmantots. Ir jādara viss, lai uh, to nepieļautu. Bazilio Hortam tikai gribēju pateikt, ka mēs esam gatavi eh, vēst sarunas par tādu ambiciozu tirzniecības nolīgumu, protams, ņemot vērā gan eh, Lielbritānijas sarkanās līnijas, gan arī mūsu ekonomisko identitāti. Šis pārējais laiks, 21 mēnesis vai vairāk, eh, par to ir Tas notiks, tas iestāsies tad, ja būs īstais nolīgums. Paldies! Paldies! Un tagad mums vēl ir. Uh, tāds liels darba apjoms. Ir vēl deviņi runātāji pieteikušies, un ja jūs varēsiet runāt pietiekami īsi, tad es pieļauju, ka Berņē kungs vēl varēs šeit kāds minūtes zālē uzturēties. Egozēlo kungs lūdzu. Bien, eh, gracias. Paldies. 26. maijā nākamgad būs Eiropas parlamenta vēlēšanas, tāpat kā pašvaldību vēlēšanas Spānijā. Gribēju paust raizes par 24 tūkstošiem Lielbritānijas rezidentu, kas ir reģistrējušies Mursijas reģionā. Tur ir 13 tūkstoši cilvēku, tas ir reģions, ko es pārstāvu. Nē, nē, tie nav turisti, tie ir mūsu kaimiņi īpašuma, māju īpašnieki, cilvēki, kas tur maksā savus nodokļus. Mēs nesaprotam, kas notiks, eh, un mēs nezinām, vai šie cilvēki varēs piedalīties nākamgad vēlēšanās, kas tad ar viņiem notiks, kāds ir viņu tālākais liktenis, vai viņi paši varēs arī, piemēram, kandidēt vēlēšanās. ja nebūs vienošanās, tad ir jābūt uh, tādam divpusējam akordam, divpusējam paktam ar uh, Lielbritāniju. Paldies! Dorīna Gulāra lūdzu. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji Barņiekungs. Es, man bija uh, tās privilēģijas piedalīties reģionu komitejas darbā šo gadu laikā, un es augstu vērtēju to, kā jūs alaž uh, mūs esat informējis par šīm norisēm un kā mēs esam viens no otra mācījušies. Un es patiešām gribēju visiem kolēģiem atvainoties par šo briesmīgo pašdestruktīvo lēmumu, uh, kas nodarīs tik milzīgu kaitējumu arī jums visiem. Years... Pēdējo trīs gadu laikā apvienotā karalistē mēs esam dzirdējuši nenogurstošus argumentus, esam piedzīvojuši manipulācijas gan no ultralabējo, gan ultrakreiso spēku puses, atžgārni solījumi, meli, nu tā jau ir kļuvusi par ikdienu. Es uh, dzīvoju reģionā, kas neskatoties uz to, ka tur ir ļoti daudz eksporta uzņēmumu, eh, pieņēma lēmumu izstāties no Eiropas Savienības. Nu, kas tad notiks tālāk? Ja jūs varat darīt jebko lietas labā, lai mēs varētu šo procesu apstādināt, lai cilvēki varētu piedalīties vēl vienā referendumā un paliktu Eiropas Savienībā, tad lūdzu to dariet. Miljoni jums būtu pateicīgi. Paldies tagad Boka kungs. Mr. President, Mr. Paldies priekšsēdētāji Barņē kungs. Kā jau minējāt, Brexit gadījumā zaudēs visi. Nu, mums, protams, nevajadzētu tagad diskutēt, kādēļ te esam ieradušies, bet ir jāmācās no pieļautajām kļūdām. Tas nekad nedrīkst atkārtoties. Ir jādomā par tādu Eiropas Savienības konsolidāciju no apakšas uz augšu, nevis tikai vienmēr no augšas uz apakšu. Ieklausieties vairāk pilsoņos, uh, Eh, administrācijās, pilsētās, reģionos un, protams, arī mūsu tautā. Otrām kārtām, ko darīt tagad? Brexit uh, eh, tuvojas. Mums vajadzētu tikai samazināt uh, radīto kaitējumu. Barņē, kungs, jūs esat veicis izcilu darbu, un jums ir jāturpina pūlēties, lai panāktu pēc iespējas labāku vienošanos. Es gribētu runāt arī par 4,5 miljonu ES um, iedzīvotāju likteņiem, kas dzīvo apvienotajā karalistē. Kas notiks, ja nebūs uh, šīs vienošanās? Un uh, ja tad uh, jau viņu dzīve tiks izlēmta nākamajā gadā. Paldies, lūdzu, Logana kungs. Paldies, priekšsādētāji. Barņē kungs, es gribētu jūs uzslavēt ar visu paveikto. Uh, Un es patiešām ar rūgtumu sirdī saprotu, ka tūlīt eh, sāksies arī nākamais etaps eh, mūsu attālināšanās posmā no apvienotās karalistes. Mums ir jādomā arī par ekonomiskajām sekām. Un, eh, diemžēl, arī reģionālisms un nacionālisms pieaug apmēros, arī tātad politiskās sekas jau ir manāmas. Uh, Mums ir jādomā par solidaritātes saglabāšanu Eiropas Savienībā. Jāsaka, ka Brexit nenozīmēs sadarbības beigas, tas varētu ievadīt jaunu reģionālās sadarbības fāzi ar apvienoto karalisti. Un es gribētu pateikt, ka Eiropas Savienības tiesā ir spriedoms, ka apvienotā karaliste vēl varētu uh, um, ar atpakaļējošu spēku lemt neizstāties no Eiropas Savienības. Kas tad notiks? Eh, Holandē, eh, manā reģionā, tas, protams, eh, būtu ļoti liels ieguvums. Mēs esam arī parakstījuši īpašu sadarbības deklarāciju un domājam par solidaritātes saglabāšanu. Paldies! Mūsu nu, kolēģis Dērdre Fordra lūdzu, nākamā runātāja. Uh, es atvainojos, uh, ja varbūt nerunāšu tik uh, konkrēti, bet jāsaka, ka no īrijas uh, caur Korkas ostu tiek eksportēts desmitiem tūkstošu produktu uz Eiropas Savienību. Un uh, vai šī uh, pieeja Vai šī pieeja arī apvienotās karalistas Lielbritānijas teritorijā tiks saglabāta? Mums ir e, jāgarantē arī uh, tirgošanās iespējas ar īriju. Un īriju vajadzētu iekļaut arī TNT koridorā, lai tā būtu labāki savienojumi ar Ziemeļ uh, jūru un arī uh, Uh, dien, uh, Ziemeļu jūru un uh, Vidus jūras koridoriem, it sevišķi Francijas ostām. Mums ir jābūt piekļuvei labākam, piekļuvei Franču ostām un Spāņu tirgiem. It sevišķi lauksaimniecības izstrādājumiem tas ir ļoti būtisks noiet tirgus. Barņē kungs Mums patiešām ir jāsaka jums liels paldies par visu līdz šim iepriekš veikto. Paldies! Un tagad Margareta Līsmane. Thank you! Paldies! Es nāku no Bernlijas uh, ziemeļa rietuma Anglijā. Uh, un vairums mūsu pilsētiņas iedzīvotāju nobalsoja par izstāšanos no Eiropas Savienības, bet tur atrodas arī Rolls-Royce un Airbus ražotnes, kas ir lielākie darba devēji šajā uh, reģionā. Un e, pateicoties daļai Eiropas Savienībai, mums ir izdevies piesaistīt arī jaunus uzņēmumus. Un Brexit varētu mūs atstāt pilnīgi mēmus. Mūsu balss ne īrijas valdībā nekur citur vairs netiks sadzirdēta. Es patiešām esmu ārkārtīgi nobažījusies par to, kas notiks. Uh, Tagad eh, ir tik daudz aizspriedumu pret minoritātēm. Eh, tas nav nekas eh, vairāk nepieņemams. Arī neiecietība tagad izplatās aizvien vairāk. Vienalga, par ko tiks nobalsots nākamnedēļ, tas radīs lielu skaitējumus. Ir jāparūpējas par Brexita pavēršanu uz atpakaļ. Barņēja kungs, paldies, ka jūs pūlaties tik daudz tik sarežģītos apstākļos. Paldies! Samuels Azapar bija. Priekšsēdētāji kungs, Banjē kungs. Es nāku no Maltas, kurai ir vēsturiskas saiknes ar apvienoto karalisti. Mēs bijām daļa no impērijas, tagad esam daļa no Eiropas Savienības. Mēs, es esmu pilsētas mērs, vienīgā pilsēta, kas mums ir nosauktā Angļu monarha vārdā es vēlos uzdot savu iedzīvotāju vārdā divus jautājumus. Vai ir veids, kā aizstāvēt eh, britu iedzīvotājs, kas vēlas palikt Eiropas Savienībā, pret viņu gribu viņiem tiek atņemts viņa tiesības? Vai ir jebkas, ko cilvēki, kas vēlas palikt Eiropas Savienībā, var darīt, lai labotu situāciju? Paldies! Paldies! Tālāk vārds Diklanam McDonaldam. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Daži apvienotās karalists politiskie līderi liek varu augstāk pār cilvēkiem. Tas ir novedis pie tā, ka Brexit atstās eh, milzīgu negatīvu ietekmi uz šo paudzi un vēl nākamajiem, ja nebūs vienošanās. Ziemeļīrijā daži eh, politiķi aģitē pret rezerves variantu eh, pieņemšanu nesaprotot, eh, kāda negatīvā ietekme būs uz iedzīvotājiem. Mēs nedrīkstam apdraudēt lielās piekdienas vienošanos. Es eh, dzirdēju nesenā eh, īrijas pašvaldību konferencē, kad mūsu reģiona pārstāv, cik labi viņi sadarbojas uh, ar kolēģiem īrijā, Ziemeļīrijā, un es ceru, ka šī sadarbība turpināsies. Baniekungs, mums visiem jāiestājas par to, lai turpinātu sadarbību starp visām dalību valstīm un apvienoto karalisti. Paldies! Paldies! Pēdējais runātājs Rastislavs Tinka. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážený pán Barnie. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Barniekungs. Apvienotā karalistē dzīvo 70 līdz 90 tūkstoši Slovākijas pilsoņu. ja mēs runājam par pilsoņiem no Austrum Slovākijas, tie lielākoties ir cilvēki, kas ir atstājuši Slovākiju, lai atrastu darbu apvienotajā karalistē. Eiropas Savienības e, pilsoņu, tā skaitā Slovākijas pilsoņu tiesību aizsardzība ir ļoti svarīga. Tomēr šobrīd nav īsti skaidrs, e, kā šī situācija tiks atrisināta un ko tas nozīmēs eh, mūsu reģionam Slovākijas austrumos. Vienošanās starp apvienoto karalistu un Eiropas Savienību šajā jautājumā mums ir ļoti svarīgi, it īpaši, ja būs negatīvais scenārijs bez vienošanās. Tad vairāki desmit tūkstoši cilvēki būs spiesti atgriezties Slovākijā ļoti īsā laikā. Līdz ar to reģionu komitejai eh, vajadzētu uh, jau saulaicīgi domāt, kāda varētu būt ietekme. Ir svarīgi sagatavoties ne tikai pozitīvajiem mm, scenáriiem, bet arī gatavot rīcības plānu. Vzhľadom na uvedené, preto navrhujem, aby e, sa Európsky výbor regionov zaoberá... Zaob... Priekšsēdētājs aicina noslēgt uzstāšanos. Jā, tātad es aicinu reģionu komiteju izveidot īpašu komisiju, kas e, skatītu Brexit ietekmi un ierosinātu konkrēts pasākums Eiropas Savienības reģioniem lai varētu pieņemt nepieciešamos pasākumus un sniegtu atbalstu. Es ļoti atvainojos, bet jūs gandrīz dubultē ilgi runājāt, nekā jums sākotnēji bija atvērts, tāpēc atņemjam mikrofonu. Bet vēl pēdējo reizi dod vārdu Barņēkungam, lūdzu. Euh, Priekšādātāji, paldies! Nu, pirmām kārtām pāris vārdos plegoja Zelo kungam par to, kas notiek ar Lielbritānijas pilsoņiem, kas, protams, lielā skaitā dzīvo mūsu dalībvalstīs. Tad, kad Lielbritānija būs kļuvusi par trešo valsti, tieši tā kā tā to šobrīd vēlas, Lielbritānijas pilsoņi nevarēs vairs piedalīties Eiropas vēlēšanās. Protams, ne tajā brīdī, kad Lielbritānija būs izstājusies. Kas attiec uz pašvaldību lēvēšanu, un tas bija jūsu jautājums, tas ir cits jautājums, jo katra dalībvalsts savukārt no 27 dalībvalstīm katra e, autonomi pieņem lēmumu šajā ziņā. Un to ziņā ir pieļaut to, ka, piemēram, arī citautieši e, pilsoņi no trešām valstīm var piedalīties pašvaldību vēlēšanās, bet šādu lēmumu pieņem katra dalībvalsts atsevišķi un nevis Eiropas Savienība. Tālāk, joprojām par pilsoņiem runājot. Boka kungs un pēc tam Azopārdī kungs tieši tāpat un Trnka kungs tieši tāpat runāja par eh, pilsoņiem ab, robežas abās pusēs. Mēs esam panākuši šobrīd vienošanos un domāju, ka tas ir visai korekts un, protams, ka tas bija prioritāte šeit Eiropas parlamentā, mm, jo tādējādi vedējāmies garantēt šo cilvēku nākotni, drošību Vairāk kā 4,5 miljonu cilvēku dzīvo, nu, tātad vai no ES pilsoņu Lielbritānija vai, Lielbri vai, vai Briti 27 dalību valstīs. Un kopumā 3,5 miljonu mūsu dalību valstu pilsoņu dzīvo Lielbritānijā. Un miljons Britu pārējā Eiropas Savienībā, un, protams, ka ir jānodrošina viņu sociālās tiesības līdz pat pārējais perioda beigām, kas ir 20, 2020. gadsimta beigas. Tās ir garantētas šobrīd. Tas ir garantēts viņiem, viņu ģimenēm, tā lai viņu dzīve būtu droša. Nu, godīgi sakot, šai ziņā ir bijusi tāda ļoti pozitīva un apusē vienošanās ar Lielbritāniju. Nu, protams, ka šāda veida noteikumiem ir jāstājas spēkā. Kas e, notis, tā, notiks tālāk, to mēs redzēsim. Protams, ka mums ir joprojām virkne vēl arī vienpusēju pasākumu, kas varētu tikt izmantoti tad, ja šī, šis darījums netiks apstiprināts. Nu jā, mēs gatavojamies arī šādam variantam, kaut gan, protams, nevēlamies to. Turklāt gribēju teikt Dorīnai Hudartai, ka es viņu dzirdu, es saprotu viņas emocijas. Process tāpat laikā ir jau aiz, aizstājies. Tā bija griba, ko pauda Lielbritānijas pilsoņu vairākums referendumā. To attiecīgi Lielbritānijas valdība tālāk pārvērta eh, tā, pas, tālākos pasākumos un vēlmi bija izstāties no vienotā tirgus, vēl no muitas savienības ar attiecīgām sakām. Nu, ko vairāk šajā gadījumā es pateikt nevaru. Tā bija Lielbritānijas izvēles, Lielbritānijas valdības izvēle. Nu, protams, ir arī vēl visas šīs debatas Lielbritānijā par tās ir demokrātiskas, mēs tās visas respektējam un šobrīd vienkārši gaidām, kas notiks tālāk ar sarunām ar Lielbritānijas valdību un eh, kā varēs tikt aizsākt šis tālāk juridiskais izstāšanās process pats. Logena kungs runāja par sekām, ko izjutīs viņa reģions. Šķiet par to runāja arī Emīls Boks. Nu, protams, ka mēs katru soli no jauna pārbaudam šo Eiropu, ko esam kopīgiem spēkiem cēluši. Tās vērtības, kas mūs vieno, tās mums vienmēr ir jāizstāv. Uh, Un mēs esam tāda kopiena, kas nav tikai un vienīgi brīvās tirniecības zona, tas ir kas krietni vairāk, un acīm redzot, Lielbritānija bija grūti to saprast. Bet mēs esam izveduši pat tādu kā tiesību ekosistēmu, tas attiec uz vīdi, uz sociālo jomu, uz dažāda veida kvalitātes standartiem, regulējumu, uzraudzība kopēja, finanšu tirgiem. Uh, un turklāt tā, tālāk arī vēl šī kopējā jurisdikcija. Tas ir krietni kas vairāk nekā tikai brīvās tirniecības telpa. Un tieši tāpēc nu, ASV un Ķīna mūs respektē, jo tas nav vienkārši vienotais tirgus. Tas ir tā ir dzīves telpa, ekonomikas un sociālā telpa, kas mūsu 500 miljoniem eiropiešu piedāvā tālākas izaugsmas iespējas. Un šo sistēmu mēs nedrīkstam apdraudēt, nedrīkstam to izjaukt šajā brīdī Lielbritānijai izstājoties no ES. Te ir jārespektē, kas mēs esam, viņi kopā ar mums ir palīdzējuši šo telpu veidot, celt. Un, un nu, tagad, ja tā vēlas autonomiju, labi, un Logena kungam var teikt, ka pašos pamatos mums tiešām ir jādara viss, lai saliedētu tālāk Eiropu un uh, vislabāk um, kliedētu pilsoņu bažas. Nevaru arī komentēt um, tiesu lēmumu, tiesu nolēmumus, ar kuriem neesmu iepazinies un kas tika uh, tikai šorīt vēl pieņemti. Tātad, nu, tie pat vēl īsti nav publicēti. Fordas kundze savukārt runāja par Brexit un īriju. Es jau teicu, pats jau teicu, ka Brexitam kā tādam nav pievienotās vērtības. Un vairāk, protams, būs, un visvairāk negatīvo saku būs tieši īrija, jo te radās tāda problēma, kas ar mieru procesu tika noregulēta. Tā faktiski ir regress, un tāpēc mēs tiešām kopā ar Lielbritāniju darām šobrīd visu, lai saglabātu Lielās piekdienas vienošanos. Tā darām kopā arī ar Dublinas valdību, um, tāpēc gribu teikt paldies viņu um, premjēram un prezidentam par šo lielisko sadarbību, kas mums ļāvusi nonākt līdz šodienas tekstam. Un Fordas kundzei var vēl arī teikt, ja runājam par šiem TNT un šo saikni, ja koridoru no īrijas uz Franciju, uz Eiropu, komisija pie tā strādājā, mēs zinām, ka tādi koridori būs vajadzīgi. Bulčs kundze, kas ir atbildīga par transporta jomu, jau pie tā visa strādā tieši tā, kā jūs ierosinājām. Uh, Margaretai Līsmanai var teikt, ka jā, mēs labi apzināmies visu šo pievienotās vērtības un vērtību ķēdi, un, ja runājam par Lielbritānijas iekšpolitiku, te nevar īsti izteikt komentārus, bet, nu, katrā ziņā. Uh, Eh, arī viņiem šī situācija nebūs, nu, neturpināsies tieši tāpat kā iepriekš, jo viņiem, viņi izstājoties no ES, izstājas arī no muitas savienības, zaudē kontroli pār šīm jomām, cik tas attiec uz Eiropas Savienību. McDonalda kungam savukārt vēlos teikt paldies. Jā, īrija arī centās nonākt pēc iespējas labāk, pie pēc iespējas labāka rezultāta un uh, Mm, un šajā gadījumā šīs salas ekonomikai, protams, ir mm, jādod papildus atbalsta mēri, lai tā tiktu pāri Brexit ietekmei. Centos atbildēt katram Un esmu piefiksējis arī visus jūsu jautājumus šeit savās piezīmēs, man darbinieki to darīja tāpat. Esmu gatavs joprojām atbildēt uz visu veidu konkrētiem specifiskiem jautājumiem. Es varu darīt to arī tiešā veidā, vienkārši rakstiet un apsolu jums atbalst atbildēt katram atsevišķi tieši tā, kā to darīju šo debašu laikā. Cher monsieur Barnier, vous voyez à la... Godātais Barņē, kungs, nu jūs redzat, kāda jums aplause. À la hauteur de la tâche. Qui... Nu, tas nozīmē, ka esat bijis uzdevuma augstumos. Un vēlreiz jums liels paldies, ka piekritāt pamest, palikt vēl gandrīz pusstundu ilgāk nekā sākotnēji tas bija paredzēts un turpināt atbildēt uz mūsu jautājumiem. Un eh, visi līdz ar to, kas vēlējās izteikties, varēja to darīt. Lai jums veicas arī turpmāk. Un jebkurā gadījumā Nu, lai jums ar šo diku, vēsturisko dokumentu arī zan veicas. Vē, nākotnē mums rādīs, kas ar to notiks. Nu, tad lai jums veicas. Šie kolēģi. Godātie kolēģi, esam gandrīz beiguši darbu. Domāju, ka jums nebūs nekāda iebilduma pret jauno biroju locekļu ievēlēšanas rezultātiem. Saraksts ir pieejams jūsu dokumentos. Tāpat gribu jūs arī informēt, ka ir jauni reģionu komitejas locekļu un aizstāja Ritava. Saraksts ir jūsu dokumentos. Nākamā sanāksme būs 6. Eh, 7. februārī. Paldies visiem, kas palīdzēja gatavot šo darbu. Paldies, kas piedalījās šai plenārsēsijā un paldies visiem, kas mūs klausījās. Paldies eh, tūkiem, saka priekšādātājs, tūks saka paldies klausītājiem, un lai jums visiem labi veicas, priecīgus Ziemassvētkus, priecīgas brīvdienas, un lai jums ir spēka atkal nākamgad ķerties pie mūsu mandāta pildīšanas, un laimīgi jauno gadu!